Good morning, colleagues. Um, and... Labrīt, kolēģi. Centīsimies sākt laikā. Mēs nu, arvien vēlāk un vēlāk sākam sanāksmes, un es arī gribētu šādu tendenci attīstīt. To kolēģi dēļ, kur vienmēr ierodas laikā, es arī gribētu pieturēties pie mūsu laika grafika. Un eh, tie, kuri vienmēr ierodas laikā, jau to paši arī zina, par to paldies. Šodien mums jāsāk ar 19. punktu. Tas ir 2015. Eh, gada darbības pārskats un darba programma 16. un 18. gadam. Prezentācija no Klāras Kvēras, eh, kura ir uzraudzības koordinācijas grupas priekšstādātāja. Lūk, sveic viņu mūsu vidū. Viņa mums pastāstīs par pašu jaunāko ziņojumu, ko ir sastādījusi grupa. Nu, un grupa ir izveidota, lai īstenotu uzraudzības koordinācijas SIS-2, tur piedalās um, dalībvalstu pārstāvji un uh, datu uzraudzības pārstāvji. Ir paredzēts pārskatīt arī SIS-2 tiesisko pamatu, tāpēc uh, šis ziņojums ir ļoti labām brīdinācis, un mums pastāstīs arī par turmāko gadu darbu programmu. Pēc kavēšanās došu vārdu Gveras kundzei, un pēc tam būs iespēja izteikties arī jums. Thank you, Mr. Chair. First... Paldies, priekšādātāji. Paldies par uzaicinājumu ierasties pie jums un pastāstīt par sistīvu uzraudzības koordinācijas grupas aktivitātēm. Datu aizsardzības iestādes novērtē parlamentu izrādīto un šīs komitejas izrādīto interesi par datu aizsardzības jautājumiem, jo īpaši jau ņemot vērā krīzes apstākļus, kādos dzīvojam. Vēl jau svarīgāk ir eh, būtiski aizstāvēt iedzīvotāju pamatiesības un eh, tiesiskumu. Tā kā vēlreiz paldies par uzaicinājumu. Uzraudzības koordinācijas grupa ir eh, daļa no Šengens uzraudzības iestādes, tā ir pirmā datu aizsardzības iestāde Eiropas Savienības līmenī. Uh, darbojas jau vairāk nekā 20 gadus un nodrošina vecākās uh, Eiropas Savienības informācijas sistēmas uzraudzību. Mums ir ļoti plaša pieredze šajā jomā, un SIS otrās uh, paudzes uh, sistēma sāka darboties pagājušajā gadā, balstoties uz jaunatiesisko ietvaru. Tā ir regula no 2008. gada un 2007. gada lēmums. Ar šo jauno tiesisko pamatu SIS ir ieguvusi papildu funkcijas un arī uzlabotus datu aizsardzības noteikumus. Tostarpā es gribētu izcelt samērīguma principa ieviešanu, runājot par eh, brīdinājumiem saistībā ar konkrētām personām. Tā ir ļoti svarīga funkcija. Otrakārt, ir nepieciešamība izvērtēt un pamatot tos gadījumus, kad eh, brīdinājumi ir eh, jāaktualizē un jāglabā ilgāku laika posmu. Un visbeidzot, konkrētu termiņu ieviešana attiecībā uz datu subjektiem uh, un viņu tiesībām īstenot uh, viņu tiesības. Lūk, tādi ir jauni noteikumi datu aizsardzībai, kuri ir ļoti atzinīgi vērtējami. Ir izveidots arī jauns uzraudzības modelis. Mm, šobrīd tur uh, piedalās nacionālie datu aizsardzības jautājumu pārstāvji par koordinācijas platformu, kur piedalās um, gan uh, Eiropas, gan dalībvalstu pārstāvji, uz, nodrošinot uzlabot koordināciju. Šogad grupai ir bijis uh, jāizdara izvēles attiecībā uz darba metodēm. Uh, mums ir 30 biedri un 3 novērotāji. Un cenšamies īstenot arī zināmu elastību efektivitātes vārdā priekšroku dodam eh, e-pasta saziņai un eh, mūsu tīklu izmantošanai. Esam izveidojuši arī eh, atsevišķas apakšgrupas konkrēti jautājumu risināšanai, tā lai mēs varētu tādu padzinātu darbu īstenot. Un pats svarīgākais ir tas, ka mēs cenšamies veidot sinerģijas ar citām uzraudzības koordinācijas grupām, kas ir saistīts ar šiem gens jautājumiem, piemēram, visu grupa un Eirodāk. dalība pārklājas, līdz ar to mēs arī cenšamies sanāksmes organizēt tā, secīgi, tā lai izvairītos no darba pārklāšanās. Un lai varētu arī kopā strādāt. Un pirmajos gados grupas veikto aktivitāšu ziņā es gribētu uzsvērt divus tādus galvenos darba atzarus. Uh, Viens no tiem ir eh, konkrētu jautājumu risināšana, vai nu tie būtu aktualizējušies kaut kādu notikumu rezultātā, vai nākuši no uh, Nacionālajām datu uzraudzības iestādēm, eh, vai arī tas ir situācijas, kur nepieciešama tūlītēja rīcība. Viens no tādiem svarīgākajiem notikumiem bija Dānijas hakeru uzbrukums Tolaik Dānijas datu uzraugs ziņoja par šo te starpgadījumu. Tas bija būtisks eh, datu aizsardzības un datu drošības pārkāpums. Situācija tika risināta pašā Dānijā, protams, un tam visam sekoja arī Dānijas eh, datu aizsardzības uzraugs. Eh, pagājušajā gadā viņš nāca klajā arī ar gala rezultātiem viņa veiktie izmeklēšanai. Uh, Un piedalījās arī komisija un grupa, kas tika īpaši izveidota tur. Citu starpā bija arī citu dalībvalstu pārstāvju un Eiropola, Eulisa. Nacionālās datu aizsardzības iestādes uh, netika tūlīt eh, iesaistītas un uh, žēl par to, jo šāda veida starpgadījumi uh, ietekmē arī citas dalībvalstis un pakļauj riskam arī citu dalībvalstu datus. Bet, nu, jebkurā gadījumā Mūsu grupa centās piedalīties veiktajās aktivitātēs, bijām eh, novērotāji šajā te īpaši izveidotajā grupā. Un arī nacionālajā līmenī līdzdarbojāmies, vērsāmies pie nacionālajām kompetentajām iestādēm, lai noskaidrotu, kas tad tiek darīts, lai risinātu šo starpgadījumu un vai ir īstenot visi nepieciešamie drošības pasākumi. To visu darījām, protams, koordinētā veidā. Lūk, tas bija tāds uguns kristības grupē, ja pirmais starpgadījums, kas jārisina. Divus gadus sekojām notikumu attīstībai, bet nu, nekādas jaunākas informācijas mums nav. Un tāds kopējais starpgadījuma apjoms nav īsti zināms. Citas aktivitātes, kas ir mūsu kompetencē, ir, piemēram, juridiskā ietvara interpretācijas sniegšana. Nu, ja ir kaut kādas eh, konkrētas eh, kopīgas problēmas, eh, tad mēģinām rast arī kopīgas risinājumus tām. Esam snieguši arī atzinumus par sistemātiskām šķērspārbaudēm, par viesnīcu apmeklētāju sarakstiem kādā no dalībvalstīm. Nu, mūsu viedoklis bija negatīvs, mūsuprāt, tas ir ārpus eh, tiesiskā ietvara. Un mēs norādījām, ka iestādēm nebūtu šādi jārīkojas, jo tas nav saskaņā ar eh, tiesiskā ietvara nolūku. Tāpat arī esam snieguši konsultācijas par jauno Eiropols sistēmu. Eiropola veido auditēšanas sistēmu, Tas nozīmē, ka Eiropola ir eh, vēlēšies apvienot eh, loginus eh, vienā vienotā pieejas loginā. Bet, nu, tur mēs strādājam kopā ar GSB Eiropolu. Nu, un otrs darba atzērs ir tādas struktūrālākas dabas, tātad ilgtermiņa pasākumi. Pēdējos divos gados esam veikusi šādas aktivitātes, nu, piemēram, izstrādāt uh, kopīgu audita ietveru. Kā jūs zināt, tas viss uh, tiesiskais ietvers a, uh, nosaka to, ka nacionālajām datu aizsardzības a, iestādēm un a, datu uzraugiem Eiropas Savienības līmenī katrus četrus gadus ir jāveic audits pēc starptautiskajiem standartiem. Uh, Eh, tas ir juridisks nosacījums arī Eirodāk un visgadījumā. Mēs eh, eh, izveidojām kopīgu auditu ietvaru, kas varētu kalpot kā tāds atsaucas punkts arī nacionālajiem datu uzraukiem, lai īstenot šo pienākumu. Nu, šis kopīgais audita ietvers nav obligāts, bet tas varētu būt noderīgs veicot nacionālu līmeņu inspekcijas. Tas arī ļaus salīdzināt rezultātus, eh, ja visi vienādi pārbaudītu viens un tos pašus elementus. Šim te kopīgajam audita ietveram ir divi elementi - drošības modelis un eh, brīdinājuma izskatīšanas modelis. Nākotnē mēs varam attīstīt arī jaunus moduļus. Tātad šo kopīgo ietvaru ir iespēja papildināt. Tas bija pasākums, kas aizņēma gandrīz divus gadus, bet nu bija ļoti svarīgi atbalstīt uh, datu uzraugs viņu juridisko pienākumu veikšanā, un tas uh, arī nozīmē vienotāku juridiskā ietvaru piemērošanu. Šis ir darbs, kur augurs izmanto arī visu un Eirodā grupas, un tā kā šī ir viena no tām būtiskākajām sinerģijām, ko esam radījuši. Visbeidzot, uh, vēl viens uh, darba atzars ir uh, informētības vairošana sabiedrībā kopumā. Uh, Mēs visi zinām, cik svarīgi ir, lai ja cilvēki būtu informēti par savām tiesībām un varētu tās īstenot, ja, vi, ja viņi nezina, ka viņiem kādas tiesības ir, nu tad eh, ar to arī viss beidzas. Mēs esam ļoti daudz ko paveikuši un eh, vienmēr strādājam pie informētības vairošanas. Un eh, šajā ziņā sistību izraudzības koordinācijas grupa ir nākusi klajā ar vadlīnijām. Um, attiecībā uz Schengenu par vispārējām tiesībām, un ir arī atsevišķa nodaļa katrai dalībvalstī. Un no kāda tad ir eh, piekļuvas kārtība katrā dalībvalstī. Mēs sniedzam informāciju par eh, kompetentajām iestādēm, pie kurām var vērsties attiecībā uz kaut kādām datu darbībām, eh, tāpat kādā valodā to var darīt, vai tas ir par maksu, vai ir iespējams iesniegt sūdzības, nu, Tātad visa šī informācija, kas ir atšķirīga, dalībvalstīs ir iekļauta šajā te ceļvedī, kas ir um, pieejams uh, gan uh, centrālajā mājaslapā, gan arī dalībvalstu mājaslapās. Ir iespēja izvēlēties uh, informāciju par konkrēto dalībvalsti. Esam nākuši klajā ar pirmo versiju šim ceļvedim saskaņā ar jauno juridisko ietveru 2014. gadā un 15. gadā nācām klajā ar aktualizētu versiju sadarbojoties ar apvienoto karalisti. Informētības vairošanas jomā mēs sakojam arī informācijas kampaņai, ko uzsāka komisija kopā ar nacionālajām kompetentajām iestādēm. Nacionālajā līmenī skatījāmies, kā šie informatīvie materiāli tiek izplatīti, un izmantojam arī savu tīmekļa vietni, lai izplatītu informāciju plašākai sabiedrībai. Vēl kāda svarīga lieta, ko esam paveikuši, tos gribētu uzsvērt, mums ir eh, jārīkojas, lai saglabātu Šengenas kopīgās uzraudzības eh, grupas arhīvu. Mums ir eh, tātad vairāk nekā 20 gadu pieredze un tikpat daudz dokumentu. Tā ir viss Eiropas Savienības pieredze. Padomi savulaik uzturēja šo mājaslapu. Bet, nu, kad attiecīgajai grupai izticēja mandāts, padomu to vairs nevarēja darīt. Un tāpēc mēs centāmies rast risinājumu. Nu, un ar eh, DDPS apņemšanos mums ir izdevies eh, Florencē visu šo informāciju noglabāt Eiropas arhīvos, un tagad tā eh, var piekļūt arī pētnieki un akadēmiķi. Tātad 20 gadu garumā uzkrātē pieredzē. Tuvākajā nākotnē grupa, protams, sekos priekšlikumiem mainīt SIS-2 ietveru un tāpat arī sadarbspējas jautājums starp dažādajām informācijas sistēmām, tā skaitā arī SIS. Nu, un šim visam, protams, būs eh, milzīga ietekme uz eh, iedzīvotāju tiesībām. Mums jau ir bijusi pirmā viedokļa apmaiņa par komisijas paziņojumu, par eh, sadarbspēju. Bet juridiski uh, Mēs nevaram nākt klajā ar kaut kādu oficiālu atzinumu. Mēs, protams, varam sniegt savu viedokli, bet mums nav lūgts to darīt oficiāli. Mums gan arī vēl nav gala nostājas, vēl ar vienu norit diskusijas. Kā jau teicu, esam noturējuši pirmo viedokļu apmaiņu. Mēs gan vēl šobrīd esam atturīgi noskaņoti gadījumā, ja netiktu ieviesti arī atbilstoši drošības pasākumi, ir um, bāžas par samērīgumu, par um, nolūku, par pieejamību, ir tik tiešām labi jāpamato izdarītās izvēles. Pie kā šobrīd strādājam? Turmākajos divos gados koncentrēsimies uz eh, pastāvošajiem kontrolas mehānismiem, runājot par uh, lietotāju piekļuvi SIS-2, tātad kādos gadījumos piekļuve ir uh, piešķirta, kurš uh, ko, to kontrolē un vai piekļuvi tiek kontrolēta nacionālā līmenī. Mēs cenšamies saprast, kas notiek nacionālā līmenī jo, nu, jūs zināt, ka daudzas nacionālas iestādes izmanto SIS. Un tas nozīmē, ka sistēmai piekļūst ārkārtīgi daudz dažādu cilvēku un ir svarīgi kontrolēt piekļuvi, lai novērstu iespējamas ļaunprātīgas datu apstrādes darbības. Mūsu darba programmā esam paredzējuši arī ziņojumu par nacionālajiem kritērijiem par 24. panta brīdinājumu. Uh, īstenošanu. Tie ir brīdinājumi par iebraukšanas noraidījumu trešajām personām. Vairāk nekā 90% no brīdinājumiem SIS ir saistīti tieši ar šādu situāciju. Tāpēc ir svarīgi noskaidrot, kāda tad ir nacionālie kritēriji ievadot datus sistēmā. Ņemot vērā to, ka ir šis te jaunais eh, par pienākums eh, ņemt vērā samērīgumu principu. Nu, proti, vai tad tiešām būtu Schengenas sistēmā jāievada informācija par uh, iebraukšanas aizliegumu personai, piemēram, kam uh, vīza ir beigusies pirms nedēļas, vai tāda ir tāda pati situācija, ja runa ir par personu, kas, piemēram, ir tikusi notiesāta par narkotiku kontrabandu. Lūk, jautājums ir, vai tās ir vienlīdzīgas situācijas, vai tās būtu jāskata vienādi, un uh, kā ir ticis, e, tikus veikta samērīguma pārbaude nacionālajās iestādēs. Šie ir tie jautājumi, ko mēs cenšamies noskaidrot. Te runa ir par nacionālajiem tiesību aktiem. Vēl viena problēma, kas jārisina. Lūk, šis būs viens no jautājumiem mūsu uzmanības centrā. Un uh, esam iecerējuši arī aptauju par uh, datu glabāšanas periodu šiem brīdinājumiem. Kā jūs zināt, lielākā daļa brīdinājumu tiek glabāta sistēmā trīs gadus. Uh, tie var tikt pagarināti vairākas reizes. Mūsu pieredze liecina, ka nereti brīdinājumi ir automātiski tikuši pagarināti bez jebkāda izvērtējuma. Tagad tiesiskajā ietvarā ir skaidri noteikts, ka ir jāveic izvērtējums katrā gadījumā atsevišķi un jāpieņem pamatots lēmums par to, vai brīdinājums būtu jāpagarina vai nē. No datu aizsardzības viedokļa tas ir ļoti būtisks aspekts un e, līdz ar to arī esam iecerējuši īstenot aptauju par šo jautājumu. Un tāpat, es, tāpat esam arī sākuši veidot labākās prakses repozitoriju, tas arī ir daļa no struktūrālā darba, ko īstenojam. Nu, un, protams, esam pamanījuši, ka daudzas dalībvalstis ir saskārušās ar budžeta samazinājumiem. Mēs gribam saprast, cik lielā mērā šie budžeta samazinājumi varētu ietekmēt um, nacionālo pārstāvju uzraudzības lomas īstenošanu, un vai viņi vēl ar vienu ir uh, pietiekami spējīgi īstenot uzraudzību, vai arī uzraudzības kapacitāte ir ierobežota, jo tas varētu nozīmēt mazāk inspekciju, varbūt arī mazāk cilvēku resursu, uh, Nu, tas ir arī saistīts ar uzraudzības neatkarīgumu. Līdz ar to esam paredzējuši izvērtēt uh, situāciju uzraudzības jomā. Paldies! Paldies, Gairas kundze, ļoti interesanta prezentācija. Man ir viens jautājums. Jūs minējāt Dānijas uh, hakeru starpgadījumu un privātu uzņēmumu iesaistīšanu gada sākumā. Nu, tā ir problēma, kas um, varētu notikt, protams, arī citās dalībvalstīs. Šeit ir runa par ārpakalpojumu izmantošanu, privātu uzņēmumu iesaistīšanu. Jautājums ir, uh, kāda drošības pasākuma tiek īstenoti un uh, ko jūs ieteikt šajā ziņā, ja runa ir par drošības pasākumiem arī citās valstīs. Šis uh, te uzlaušanas gadījums bija tieši saistīts ar privātu uzņēmumu iesaistīšanu. Uh, Nu, un te nav varbūt īsti atbilstošas atbildības struktūras izveidotas. Un nē, pēc tam Cepjokundzei vārds. Liels paldies priekšsēdētāji, pateicos par uh, detalizēto pārskatu par jūsu darbu un uh, priekšā stāvošiem izaicinājumiem. No jūsu paziņojuma izriet, ka laikos, kad tiek vākts arvien vairāk informācijas, ir tiešām jāaizsargā mm, pilsoņu patērētāju tiesības, un es gribētu pievērsties atsevišķiem aspektiem savos jautājumos. Jūs runājāt par uh, vērtējumu un par uh, to, ka pastāv bažas, ka ir pārāk daudz datu savāks, kas tiek uzglabāt pārāk ilgu laiku, ka tad būtu nepieciešams pamatojums. Un kā jūs prāt šis pamatojums varētu izskatīties, kādi varētu būt argumenti, kas attaisno, ka dati tiek uzglabāti ilgāku laiku. Tālāk par hakeru uzbrukumiem. Mēs jau vairs nerunājām tik daudz par datu drošību, tikai par datu aizsardzību. Un man uh, rodas tagad iespējas, ka dažās jomās mēs sākām saprast, ka datu drošība ir eh, ļoti būtiska un ir nepieciešama um, sistēmas attīstība, ka tā ir pastāvīgi jāuzlabo. Vai jums uh, nerodas iespējas, ka arvien vairāk iestāžu Eiropas un nacionālā līmenī sāk apzināties šo problēmu? jo jūs norādījāt, ka ir problēma vienā valstī, bet varbūt, ka tās skar ar visas eh, citas valstis un eh, personu datus. Jūs runājat arī par piekļuvi datu eh, bāzēm un uh, konkrēti par piekļuvi vienai datu bāzei Bet mums arī būtu jāzina, kas var piekļūt šīm datu bāzēm, kā mēs varam kontrolēt piekļuvi un datu izmantošanu. Tagad mēs runājam par dažādu bā, datu bāzu sadarbu spēju, tagad šī problēma kļūst vēl aktuālāka. Un kā nodrošināt sadarbību starp dažādu aģentūru darbiniekiem? un vai jūs esat iesaistīta augsta līmeņa darba grupā, lai paskaidrotu, kā organizēt sadarbspēju nākotnē. Jūs tāpat pieminējāt, ka būtiski ir informēt sabiedrību par tiesībām, jo ja tiesības nav zināmas, tad tās nevar arī izmantot. Vai jūs uzskatāt, ka visas dalība valstis un iestādes ir gatavas strādāt pie tā, vai arī notiek kavēšanās, jo sabiedrības informāciju var uztvert arī kā papildu slogu, papildu darbu, un tādēļ ir tāda nevēlēšanās to darīt ko jūs varat teikt no savas pieredzes. Un pēdējais punkts, jūs norādījāt, ka tagad jūs izvērtējat uh, sistēmā ievietotos uh, paziņojums vai brīdinājumus. Es gribētu jautāt, kā jūs izvērtējat, vai uh, uh, šī brīdinājumi ir uh, jāsaglabā sistēmā un kā, uh, ko jūs sadarbojaties šajā jomā. Paldies, Birgit! Koeljo kungam vārds. Liels paldies priekšsēdētāji. Viss gribu pateikties Gēras kundzei par prezentāciju, kā to darīja arī Sipels kundze. Un šis uh, mehānisms mūsuprāt ir svarīgs attiecībā es uz SIS-2 Mums ir nepieciešams balstīties uz dalību valstu pieredzi, mums ir nepieciešama jūsu uh, pieredze par eh, to, lai noteikti, kurās eh, centralizētās Eiropas sistēmas darbojas vislabāk. Protams, ir jāraugās, lai noteikumi tiktu ievērota, bet lai arī Schengens informācijas sistēma izma tiktu izmantota noteiktiem eh, mērķiem, lai to izmantotu robežsargi un policisti. Un tas pats attiec uz visu vīzu informācijas sistēmu un Eirodaku. Man ir šādi jautājumi. Pirmkārt, Stipels kundze jau par to runāja. Mēs varam drīz sagaidīt priekšlikumu par SIS uh, juridiskā pamata pārskatīšanu. Tāpat laikā komisija ir izveidojusi augstu līmeņu darba grupu par sadarbspēju un informācijas sistēmām. Mans pirmais jautājums ir vienkārši, vai uh, ar, jū, ar grupu notiek konsultācijas par šiem jautājumiem. Tālāk jūs uh, gatavojat uh, ziņojumu par uh, nacionāliem brīdinājumiem ar kritērijiem iebraukšanas aizliegumam. Protams, ir nepieciešams izvērtēt šos kritērijus, bet arī citos gadījumos attiecībā uh, uz brīdinājumiem par cilvēkiem, kuri ir uh, slepeni jānovēro. Kad esat paredzējuši pabeigt šos ziņojumus, jo priekšlikums par SIS 2 pārskatīšanu tiek gaidīts jau nākamā gada sākumā? Tālāk jūs runājāt par to, ka jāizvērtē, vai šie brīdinājumai paziņojumi uh, Uh, ir jāsaglabā uh, ilgāk par trim gadiem. Uh, līdz šim dalību valstis vienkārši automātiski pagarina šos brīdinājumus. Tas nozīmē, ka neņemti, netiek ņemti vērā datu aizsardzības apsvērumi. Kā jūs to vērtējat? Tas ir jūsu komisijas uzdevums, jūs to tālāk nodosiet uh, nacionālām datu aizsardzības iestādēm, vai jūs izvērtēsiet visus brīdinājumus. Manuprāt, tas nav iespējams, tātad tas tiks darīts izlases veidā. Kāda būs šī procedūra, lai uh, risinātu šo nopietno problēmu? Paldies, Karlos! Uh, tiešām ļoti izcili uh, jautājumi un komentāri. Vai kāds vēl vēlas ko teikt un jautāt, jā, jā, komisija. Lūdzu, paldies priekšsēdētāji. Es gribētu uzstāties beigās, pašās beigās pēc Gēras kundze, lai uh, pastāstītu par to, kas ir noticis SIS uh, sistēmas ietveros pēdējā trīs gadu laikā tā aizsardzības jomā. Varbūt jūs vēlētos izteikties tagad, un pēc tam Gērs kundze varētu atbildēt uz visiem jautājumiem. Stādīšos priekšā esmu Suzana Jansen, esmu nodaļas vadītāja, kas atbild par Schengens informācijas sistēmu. Mēs sadarbojamies ar Gēras kundzi un koordinācijas grupu pēdējos trīs gadus. Uh, un arī ar po, eh, policijas un datu aizsardzības kopienu. Mēs eh, augstu vērtējam to, ka ir jāaizsargā pamatiesības un mm, jā, jās jāsargā personas dati eh, Schengens informācijas sistēmā, jo šī sistēma darbojas veiksmīgi, ir svarīga arī eh, policistiem un robežsargiem. Kopš otrās paudzes sistēmas eh, darbības uzsākuma data aizsardzības jautājumiem ir pievērst lielāku uzmanību nekā iepriekš, tīpaši pēc Dānijas incidenta bet uh, tas notika iepriekšējā sistēmas SIS 1 darbības laikā, un tas um, mēs konstatējām uh, vājos ķēdes posmus. Mums ir jāizvērtē ne tikai uh, centrālā sistēma, bet arī uh, sistēmas kopīgā drošība jāizvērtē visi sistēmas dalībnieki dalību valstīs. Schengenas izvērtēšanas mehānismā ir uh, likti akcenti uz drošību. Mēs uh, veicam uh, inspekcijas uz vietām, pārbaudām fizisko drošību, dokumentus, un Schengenu izvērtējot, mēs raugamies uz datu uh, aizsardzību. Katra dalība valsts tiek izvērtēta ik pēc pieciem gadiem. Tāpat mēs izvērtējam, kādā mērā dalību valsts izmanto ārpus pa, ārpakalpojumus uh, un uh, vai šis uh, process tiek atbilstoši uzraudzīts um, no atbildīgo iestāžu puses, pat ja tie ir ārpakalpojumi vai tiek uh, izvērtēti šie uh, privātu uzņēmu darbinieki, vai viņi atbilst visām drošības prasībām. Tāpat mēs strādājam pie datu kvalitātes uzlabošanas, Tas ir ļoti svarīgi, lai nodrošinātu datu aizsardzību. Tikai ar labas kvalitātes datiem var noskaidrot personas identitāti un svarīgi ir arī īstenot centrālu datu kvalitātes uzraudzību. Šis process ir nepārtraukts. Pirmais datu kvalitātes ziņojums Līzai sagatavoja 3. jūlijā Tāpat eh, mēs eh, īstenojam arī juridisko interpretāciju dalību valstīm par piekļuvas tiesībām. Par ir jāsaprot, ka datu subjekti var prasīt piekļuvi jebkurā dalību valstī, neatkarīgi no tā, kura dalību valsts ir eh, ievietojusi sistēmā brīdinājumu. Tātad viņi var vērsties konsulātā, uh, ar pieprasījumu dalību uh, valstī ir uh, pienākums sniegt atbildi, pat ja šo brīdinājumu nav izdevusi attiecīgā uh, dalība valsts. Tāpat svarīgi ir par termiņu. Mūsuprāt, desmit gadu termiņš sistēmā ir pārāk garš, tas nav nepieciešams un par vienu konkrētu objektu kredītkartē mēs darbības termiņu esam saīsinājuši līdz vienam gadam. Un vai attiecībā uz objektiem desmit gadu termiņš ir pamatots, nu, protams, katrs objekts ir saistīts ar personu, jo tas piedara kādai personai, šeit ir arī uh, teiksim, um, personas dati, eh, kā automobīļu reģistrācijas numuriem un tā tālāk. Mēs piedalāmies uh, visu šo grupu darbā, un uh, es priecājos, ka mums šāda sadarbība notiek. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tas jūs skaidrojums mums bija ļoti noderīgs, un tagad uh, lūkšu Geras kundzi atbildēt deputātiem. Paldies, priekšsēdētājs. Sākšu ar. Uh, Eh, Dāņu incidentu. Kā jūs norādījāt, ir problēma ar outsourcing, eh, kas ir nevis delokalizācija, ja bārpakalpojums kā tāds, bet šajā gadījumā Dānijā tika konstatēts ka policija nekontrolēja, ko dara ārpakalpojums sniedzēji. Turklāt Eh, šis pats ārpakalpojums sniedzējs apstrādāja datus SIS, eh, vadītāja apliecībām, nodokļiem. Visa šī data apstrāde tika uzticēta ārpakalpojumā vienam uzņēmumam un eh, Tad, kad mēs šo pārkāpumu konstatējām, mēs arī redzējām, kas notika tehniskā ziņā, bet Mēs konstatējām arī nozīmīgus trūkumus drošības ziņā, pieļaujot eh, ārēju interneta pieslēgšanos eh, droš, drošai videi, tas eh, dod iespēju citiem piekļūt un izpētīt neaizsargātās vietas un bija iespējas pārkopēt visas datu bāzes. Pat ja tas notika SIS-1, eh, dati tika migrēti uz SIS-2, un daudzi dati, kas šobrīd ir iekļauti SIS-2 sistēmā, var būt eh, apdraudēti. Protams, datu eh, bāze ir dinamiska, atsevišķi dati tiek dzēsti jauni, tiek pievienoti, bet ir datu apjoms, kas tika nokopēts šī incidenta laikā. Un problēma ir tā, ka neviens nevar pateikt, Dānijas policija nezina un nevar pateikt šī pārkāpuma apjoma. Vai šie dati tika pārdot vai pilnībā vai daļēji, mums nav zināms, kas notika, vai kāda trešā puse ir uh, saņēmusi šos datus. Es pieļauju, ka pilnībā informācija nav pieejama un mēs nezinām konkrēti, kā šie dati ir tikuši apdraudēti. Bet par ārpakalpojumiem runājot. Es gribu norādīt, ka Schengens izvērtējuma anketas iekļauj jautājumu un apakšjautājumus par ārpakalpojumiem un to, kā nacionālās kontrolas iestādes šo jautājumu risina un kontrolē. Šajā situācijā kompetentās lēmēji iestādes dod iespēju privātiem uzņēmumiem apstrādāt tos datus un nekontrolē, kas notiek šajā gadījumā. E, pārkāpumu neizdarīja persona, kas e, attiecīgajā vietā strādāja, bet problēma ir kontrols trūkums. Un nacionālajām lēmēja iestādēm, kuras ir atbildīgas par datu kontroli, ir atbildīgas par to, kas notiek ar datubāzēm. Tad, kad mēs runājam par tik sensitīvām datubāzēm, tad dalību valstīm ir jārūpīgi jāsako tam, kādiem uzņēmumiem eh, tiek darbs uzticēts kā ārpakalpojums un kontroli nevar atstāt ārpakalpojumu sniedzēju ziņā. Tas var nodarīt lielu kaitējumu. Sipels kundze uzdev jautājumus. Un atbildot par datu drošības apzināšanu, tā nav augstā līmenī. Uh, Protams, banku nozara citur eh, un citu līdzīgi sektori ir daudz investējuši drošības jautājumos, taču vispārīgi un valsts iestādes nav daudz investējušas. Pietiekami daudz gan konkrēti personāla ziņā, līdz ar to pietrūkst apzināšanās šajā līmenī. Mūsu pienākums un darbs ir vienmēr norādīt, ka drošības jautājumi ir svarīgi no datu aizsardzības viedokļa, jo tad, kad mēs runājam par personas datiem, tad to neaizskaramība un drošība ir svarīga. Tālāk par sabiedrības apzināšanos. Jūs uzdevāt jautājumu, vai nacionālās lēmēji iestādes visas ir ar vienu skatījumu, jo nereti ir tendence eh, nepaziņot pārāk daudz, lai nebūtu jā, um, apstrādā pārāk daudz sūdzību, taču mēs veltām daudz laika un enerģijas, lai risinātu šos uzdevumus. Mēs esam sagatavojuši informāciju vairākās valodās atkarībā no e, tā, kādu trešo valstu pilsoņi mūs uzrunā biežāk. Un grupa sniegs atbildes šajā sakarā ir izveidota tīmekļa vietne un visa mūsu aktivitāte var tikt tajā uzskaitīt. Nākošais jautājums bija par eh, brīdinājumu atjaunošanu. To uzdevu Paulu Koeļu atvainojas Karlušu Koeļu. Mums ir jāsāk ar statistiskiem datiem, ar to, cik e, daudz ir bijuši atbilstības gadījumi un cik bieži ir jāpārbauda šie dati un tas arī jums tieks atbildi, ka praktiski visus datus pārbaudīt nav iespējams, mēs pārbaudām ļoti daudzus, taču mēs pieprasām pamatojumu, jo šobrīd brīdinājuma atjaunošana ir jāpamato. E, par izvērtēšanu runājot. Brīdinājumiem ir jātiek radītiem un uzkrātiem cik daudz tie ir nepieciešami. Nav vajadzības tos atstāt spēkā visus trīs gadus. E, tie nesam mēs, kas šādu lēmumu pieņem, tās ir nacionālās lēmējas tādas, mēs neapstrīdam viņu vērtējumu, taču šim vērtējumam ir jābūt pamatotam. Un mums ir svarīgi pārbaudīt, vai ir pamatots, kāpēc e, attiecīgā persona tiek saglabāta sistēmi. Ja pamatojuma nav, tad šāda saglabāšana nav nepieciešama. Par nacionālajiem kritērijiem, Koeļu kungs, baidos, ka šeit būs vajadzīgs vairāk laika ziņojums uz nākošo gadu nevarēs tikt sagatavots. Mēs mēģinājām to sagatavot pirmajos darbības gados, lai palīdzētu izveidot komisijas ziņojumu pēc trim gadiem. Mums neizdevās šo darbu pabeigt, jo tas prasa ļoti ilgu laiku, ir jāapmeklē visas dalība valstis un jākonstatē lietas. Un brīdinājuma signāla uh, izvietošanai. Kriteriji ir uzrādīti 24. pantā, persona ir izraidīta par nozīgumu izdarīšanu, par to, ka pastāvēja aizdomas par nozīgumu izdarīšanu un tā tālāk. Mums ir jāskatā nacionālā likumdošana un jāskata, kas ir kopīgs un kas ne, un pēc tam, kad mums ir šis pārskats sagatavots, tad mēs gūstam skaidrību, ko darīt tālāk. Lielāka harmonizācija būtu noderīgāka, jo tas dot labāks iespējas pārbaudīt, izpētīt un novērst samērīguma trūkumu. Kā jau komisija norādīja, kvalitātes problēma nereti. Uh, ir tā nu, izklāstīšu piemēru. Dažkārt ir brīdinājums ar diviem vārdiem. Ja tas nāk no kādas uh, vietas ar miljoniem iedzīvotāju, kā Guģerāts, ir miljoniem cilvēku ar vienādiem vārdiem. Praktiski nav citas informācijas, nereti neret, ir dzimšanas datums, bet bieži nav, un jums nav E, nekas konkrēti, kas norāda, vai e, šī ir tā pati persona vai nav. Nereti jūs apturat cilvēks uz robežas kontrolei, nezinot, vai šī ir vai nav īstā persona. Iespējams, ir citi risinājumi, pirkstu nospiedumi, tas rada citas problēmas, bet, piemēram, Portugālē mēs esam saņēmuši daudz piekļuvas e, pieteikumus, mums ir izveidota savu sistēmu, un mēs nereti saskaramies ar šo problēmu. Ir daudz cilvēki, par kuriem mums jākonstatē, vai par viņiem ir brīdinājums vai nav, un tas ir grūts uzdevums. Un par ziņojumu sagatavošanu mēs mēģināsim darīt, ko varam, bet nezinu, vai mums izdosies to sagatavot savlaicīgi. Tālāk par eh, sadarba eh, spēju un augsta līmeņa grupu. Kā jau komisija norādīja, mums ir labas eh, sadarbības sad, prakse ar komisiju, mēs tiekamies, mēs uzdodam jautājumus un komisija sniedz atbildes. Un šī labā sadarbība turpinās. Taču šī nav formāla sadarbība. Tomēr mēs nesniedzam formālu atzinumu. Līdz ar to mēs formāli nesam šajā darbā iesaistīti visās šīs jomās būtu jāiesaista nacionālās uzraudzības eh, lēmējiestādes. Tas ir ļoti svarīgi arī, lai mēs sniedzam savu devumu, mēs apzināmies, kādas problēmas pastāv esošajā sistēmā un citās sistēmās. Un mēs zinām, vai šīs sistēmas nacionālā līmenī ir vai nav integrētas. Un vienot kartas meklēšanas interfejs ir jau pieejams atsevišķās eh, tiesību sargājošās lēmēju iestādēs, vai tām ir pieeja SIS, vis Eirodak, visiem trim, eh, vai vienam no tiem, un tādā gadījumā ir iespējams veikt vienotu meklējumu. Es eh, veicu autentifikāciju, ja man ir piekļuve, Es meklēju sistēmās, kur man tiek dot piekļuvi. Sistēmas nav savā starpā sadarbīgas, jo tās ir atsevišķas, bet es varu vienlaicīgi meklēt visās sistēmās. Protams, ka tas ir ļoti nozīmīgi operatīvajā darbā, lai meklēšana aizņemtu pārāk ilgi. Bet, protams, mēs labprāt aktīvākā veidā piedalītos diskusijās. Taču formāla statusa šāda mums nav. Taču, protams, daudz kas ir atkarīgs no jums. Paldies! Pārsniegtajām atbilstēm un prezentāciju. Kolēģi, Nākošajā pirmdienā mēs atgriezīsimies pie šī jautājuma. Rūtis kungs atskaitīsies par augstu līmeņu grupu vakar uh, Lībē. Mēs runājām par to, kā koordinatori paturēs uzmanības centrā šo uh, eh, prioritātu un darba grupu vada Kārlušu Koeļu. Un tāpat atgādījumi, ka 3. 4. novembrī būs Eiropas Savienības misija uz uz Eulīsu. Un paldies kolēģiem! kuri piedalījās. Kolēģi, mēs eh, esam nezaudz iekavējuši ar 20. punktu. Kolēģim Deprē lūdzu eh, piedošanu par šo kavēšanos. Bet tad, kad komisija savlaicīgi neatbild, tad mēs iesniedzam rakstisku jautājumu komisijai. Un šis jautājums tika iesniegts 23. augustā, tos dež Žerārs Deprē un attiecas par atgriešanas lēmumu un izraidīšanas pasākumu reģistrēšanu SIS vai Eirodakā. Deprē kungs iesniedz šo jautājumu komisijai un termiņā 15. septembrī atbildi nesaņēma. Tagad es došu vārdu vispirms Žerāram Deprē un pēc tām komisijai, lai tā sniegtu atbildi. Žerāri! Paldies! Nevajag atvainoties, jo debats bija interesants. Es uzdevu pirms kāda laikā komisijai, lai noskaidrotu, vai pastāv datu banka vai informācijas apmaiņa, kas dod iespēju dalību valstīm noskaidrot, vai ārzemnieks e, nelegālā situācijā ir izraidīts no citas valsts. Un komisijas saņēma atbildi, ka šobrīd nav informācijas eh, koplietošanas starp dalību valstīm pār izraidīšanas lēmumiem, taču apstiprināja nodomu ierakstīt šos datus SIS sistēmā. Mans jautājums ir, kāpēc eh, SIS būtu vispiemērotākā sistēma ierakstītu izraidīšanas uh, Eh, pasākumus vai izraidīšanas lēmumus, jo paralēli tam, ko es sacīju, komisija iesniedza priekšlikumu, eh, ar kuru visām dalībvalstīm būtu pienākums reģistrēt Eirodakā visus eh, ārzemniekus nelegālā situācijā ar pirksnospiedumiem, ar attēliem, un, un tā būtu datu bāze. Un ko tas mums dod, ja mēs nezinām, kāds ir viņa status, vai ir saņemts eh, izraidīšanas rīkojums, un es gribētu zināt, kāda ir eh, interesi uzturēt Eirodak, ja tas nav eh, savienots ne ar ko. Un tagad lūkšu komisijas pārstāvu atbildēt uz šo jautājumu. Paldies priekšādātāji. <clears throat> Pirmkārt, es gribētu nolasīt atbildi uz pirmo jautājumu 1448 2016. Un tā ir arī formāli pieņemta komisijā un skan sekojoši. Noteikumi un procedūras, kas ir saistītas ar trešo valstu pilsoņu izraidīšanu, ja tie nelikumīgi uzturas Eiropas Savienības dalību valsts teritorijā, jau ir harmonizēti ar direktīvas palīdzību. Komisija šobrīd domā, vai noteikumi vēl ar vienu ir pietiekami rieķējot uz izaicinājumiem, ar ko Eiropas Savienība šobrīd saskaras, nepiecerētā migrantu plūduma, pieplūduma dēļ, ņemot vērā arī sekundāro pārvietošanos. Šobrīd komisija nav informācijas par to, ka informācija par migrantu izraidīšanu būtu koplietošanas Nu, nerad migranti izrā, izvairās no izraidīšanas, kurš vienkārši pārvietojoties uz citu dalībvalsti. Un tiek izmantots arī citas procedūras, lai novilcinātu atgriešanos. Komisija ir paziņojusi par savu ieceru naklajā ar ierosinājumiem izmaiņām SIS sistēmā, tā lai to varētu izmantot, eh, lai veicinātu uh, migrantu atgriešanos uh, viņu izcelsmes valstīs. Lai veiktu nepieciešamās izmaiņas, dalībvalstīm būtu jāievieš sīsa brīdinājums par visiem atgriešanās lēmumiem, kas izdoti migrantiem. Nu, tādējādi varētu izvairīties no tā, ka šīs personas, piemēram, cenšas izvairīties no atpakaļ atgriešanas, pārvietoties uz citu dalībvalstu. Lai to visu īstenot, būtu nepieciešams tikai tehniskas izmaiņas SIS, bet arī grozījumi uh, tiesību aktos un eh, dalībvalstu iestāžu sadarbība. Un runājot par otru jautājumu, ko saņēmām augustā, man jāatvainojas, ka komisija kavējas ar oficiālo atbildi. Oficiāla atbilde tiks eh, pieņemta 17. oktobrī komisijā, tad tā tiks apstiprināta, bet es varu jums pastāstīt par to, kas tad atbildē būs iekļauts, eh, tātad kāpēc SIS ir izvēlēta kā atbilstošākā informācijas apmaiņas sistēma. Uh, kur iekļaut arī atpakaļ nosūtīšanas lēmumus. SIS ir visplašākā informācijas apmaiņas platforma Eiropas Savienībā. Tā ir pieejama arī, piemēram, policijas darbiniekiem un robežsargiem, un viņi var nekavējoties attiecīgi rīkoties. Ar Eirodaku tas tā nav. Eirotaka nolūks ir ļoti ierobežots Tur pēc idejas eh, tā galvenā funkcija ir eh, palīdzēt Dublinas regulas īstenošanai. Un eh, Eirodak apvērums nav gana plašs, lai ietvertu visus atpakaļ nosūtīšanas lēmumus. Piemēram, tur nav runa par tādiem lēmumiem, kas tiek izdoti noziedzniekiem. Nu, un saskaņā 24. pantu SIS2 regulā Ja mēs gluži vienkārši paplašinām aptvērumu arī uz atgriešanās lēmumiem, nu tad tas ir tāds dabisks process. Piemēram, iebraukšanas aizliegumiem nereti seko arī atgriešanas lēmumi. Kas vēl ir būtiski sis? Parce qu'elle ne peut ja jūs runāt lēnāk, eh, būtu labi, jo jums nevar izsekot tulku. Labi, atvainojos. Nu, es domāju, ka SIS ir būtiski elementi. SIS ir plašākais informācijas apmaiņas instruments, tas jau ir pieejams, kā jau teicu, policistiem, kuri var eh, bez kavēšanās veikt nepieciešamās darbības. Ar Eirodak tā nav jo Eirotāk tas um, mērķis un izmantošanas nolūks ir ļoti ierobežots. Tiek glabāti dati par patvērumu meklētājiem un uh, nelikumīgajiem migrantiem, jeb neregulārajiem migrantiem, un tikai īpašos gadījumos ar atļauju var piekļūt informācijai. Eirodak netiek tik plaši izmantots kā SIS. Tad, kad tiek uh, pārbaudīta persona kādas valsts teritorijā, tad uh, balsoties uz SIS brīdinājumu, policijas darbinieki varētu rīkoties. Tāda ir viena lieta. Otrakārt, Eirodak aptvērums nav gana plašs, lai varētu ietvert visas personas, kurām varētu pateicināt atgriešanas lēmums, jo atgriešanas lēmums, eh, tas ir, eh, tā ir sankcija, kas izriet no kaut kādām noziedzīgām darbībām. Un Eirodak tas neparādītas, bet SIS tas parādās kā iebraukšanas aizliegums. Nu, un jūs zināt, ka SIS divi jau tagad aptver uh, iebraukšanas aizliegumus. Un tas ir tas brīdis, kad persona pamet Schengenas teritoriju, un tad viņai arī tiek izsniegts iebraukšanas aizliegums. Nu, un ja nav pārliecības par to, vai persona jau ir devusies prom, nu, tad tiek piemērots atgriešanas lēmums. Šobrīd SIS tas vēl neparādās. Tātad mēs neredzam to, ka persona būtu jāatgriežas mēs redzam šo te iebraukšanas aizliegumu, kas ļaus secināt turpmāko informāciju. Tā kā nu, tā būtu tāda dabiska lietu attīstība. Ja mēs pievienot atgriešanas lēmumus SIS, nu kas ir būtiski SIS gadījumā? Automātiska uh, Priekšanospiedumu atpazīšanas funkcija būs pieejama no 17. gada beigām. Nu, tas nozīmē, ka personas bez dokumentiem vai arī personas, kam ir viltus identitāte vai vairākas identitātes, arī varētu tikt identificētas pēc pirkstu nospiedumiem. Protams, ka dalībvalstu ziņā ir noteikti kādos apstākļos var veikt pirkstu nospiedumu pārbaudi Bet nu, tā būs būtiski SIS funkcija. Tad, tad iespēja identificēt uh, neregulāros migrantus. Jā, es arī mazliet apmaldījos jūsu teiktajā. Bet paldies. Uh, Lūdzu, jūsu uzdotais jautājums, vai jums ir vēl kas piebilstams? Jā, SIS būs pirkstospiedumu atpazīšanas sistēmas, tad kāpēc uzlikt par pienākumu visām dalībvalstīm uzvāk, eh, uzkrāt eh, pirkstospiedumus visām personām nelegālā situācijā? Ko tas dos? Ahead, yeah. is... Jā, Mm, Debrē kungs gribētu saņemt savas atbildes, lūk, un es domāju, ka viņš eh, prom neies, kamēr tas neseņems, tā kā varbūt jūs varētu kurš vienkārši, nu, nu, tur ir dialogu, varbūt mazliet lēnāk tā, lai to visu var arī labi pārtulkot. Šobrīd SIS var meklēt tikai alfanumeriskus datus, tātad eh, persona var meklēt, piemēram, pēc vārda vai dzimšanas datuma. Ja persona izmanto kādus citus dokumentus, viltus identitāti, nu tad pat, ja tā ir ievadīta sistēmā, šo personu atrast nevarēs. Lūk, tieši tāpēc arī ir ļoti būtiski, lai būtu iespēja meklēt pēc pirkstu nospiedumiem. Ja migranti pamata valsti, kura iesnieguši patvērumu pieteikumu, dodas uz citu dalībvalsti, varbūt tur iesniedz no jauna šo pieteikumu vai arī izmanto kādu citu dokumentu, citu identitāti, tad SISA viņus būs iespējams identificēt balstoties uz pirkstu nospiedumiem, ja viņiem jau izdots atgriešanas lēmums. Atvainojiet, es atgriežos pie savu jautājumu, kāpēc uzlikt par pienākumu dalībvalstīm eh, ņemt pirksta nospiedumus un attēlus visiem eh, nelegāļiem viņa teritorijā, ja to var izdarīt SIS ietvaros. Kāpēc vajag stiprināt Eirodaku? Būtībā Eirodak un SIS ir atšķirīgi izmantošanas nolūki. Eirodak mērķis ir identificēt patvērumu meklētājus un neregulāros migrantus. Uh, lai saprastu, kur viņi pirmoreiz ir reģistrējušies un kuru valsts ir atbildīga par patvēruma procedūras īstenošanu. Lūk, tas ir tas ierobežojums Eirodak izmantošanai, un Eirodak glabā pirkstu nospiedumus šobrīd, bet ne alfanumeriskos datus. SIS nolūks ir cits. Izmantojot SIS, policijas darbinieki var pieņemt konkrētus mērus. Tātad tur runa nav tikai par identificēšanu un personas atrašanu. Viņiem ir jārīkojas, piemēram, jārestē kāda persona, jānoskaidro viņas dzīves vieta vai arī jānodrošina attiecīgi aizsardzības pasākumi. SIS ir ļoti plaši jau izmantota, tā ir pieejama visiem policijas darbiniekiem un robežsargiem, nu un, ja ir nepieciešams identificēt personu, tad var izmantot SIS. Tāpēc arī SIS ir pats nodrīgākais instruments, kurā glabāt informāciju par atgriešanas lēmumiem, tāpēc, ka policijas darbinieki, piemēram, izsautājot vai nopratinot personu, varēs noskaidrot viņu identitāti, un viņiem nebūs jāvēršas pie tām iestādēm, kam ir piekļuve Eirotāk, gluži vienkārši, lai varētu iegūt pirkstu nospiedumus un uh, pirmās reģistrācijas valsti. Tā kā šeit ir runa par diviem pilnīgi atšķirīgiem izmantošanas nolūkiem šīm sistēmām. I can see what she's saying, but it's not answering you. Es saprotu, jā, ko viņi saka, bet šķiet, ka tā nav īsti atbild uz jūsu jautājumu. Jā, jautājumu uzdevējs nav līdz galam pārliecināts. Okay, I mean, okay, um... Labi. Paldies uh, komisijai. Es uh, redzu, kāda ir jūsu atbildi, jūs runājat par uh, ierobežojumiem abām datu bāzēm, bet uh, deprēkungs vaicā, kāpēc šī informācija netiek labāta Eirodak. Bet, nu, es domāju, ka jums varbūt divi tā kaut kā veicēs uh, risināt šo lietu. Vai jūs gribat ko piebilst? Well, the Eurodac is not Eirodak nav migrācijas datu bāze, Eirodak nav arhīvs, tur netiek glabāti vēsturiski dati, gluži vienkārši migrantu pirksta nospiedumi. SIS arī nav arhīva datu bāze, tur arī nav plašas vēstures, bet eh, tur ir vairāk informācijas pieejams SIS, un svarīgāk ir tas, ka tur parādās tie elementi, kuru nav Eirodak. Tāda ir tā infrastruktūra SIS, lai varētu izsakot trāpījumiem, gūt papildu informāciju. Šīs konkrētās personas, tā teikt, vēsturē var izsekot, tādējādi iestādēm ir iespēja pieņemt attiecīgos lēmumus un rīkoties. Ar Eirodak tā nav, jo Eirodak eh, ir ļoti ierobežots eh, šis izmantošanas nolūks un arī mērķis ir pavisam cits. Nu, man liekas, ka ar to arī būs jābeidz. Paldies komisijai, paldies arī tev, Žerāra. Es uh, varbūt vēl gribētu minēt to, ka, ja runājam par mūsu darba kārtību, tad mēs SIS-2 viss Eirodaka veltīsim daudz laika mūsu komitejā. Ja mēs pie šī jautājuma pavisam drīz atgriezīsimies, jebkurā gadījumā. Tā kā paldies, Žerār, paldies arī komisijas pārstāvei. Pārējām pie 22. punkta. Lībe komitejas darba brauciens uz EASA Maltā 18. jūlijā. Tas ir delegācijas ziņojuma projekta prezentācija. No 18. līdz 20. jūlijam trīs Lībe kolēģi apmeklēja Eiropas uh, patvērums sistēmas atbalsta biroju Maltās. Cecil Kiengi bija delegācijas vadītāja SND. Uh, Stevens no EKR un Koelju no EPP. Brauciens bija mm, daļa no braucieniem, ko īstenojam ik pa diviem gadiem. Un jāso ir veidots ar mēģi atbalstīt, jo īpaši Itāliju un Grieķiju. Da, patvērumu meklētāju uzņemšanā un viņu informācijas apstrādāšanā. Nu, un es veicināšu uh, Sisu pastāstīt mums par piedzīvoto un arī prezentēt ziņojumu projektu. Sesija, tev vārds. Grazie, prezidente. E, uh, e, Paldies, priekšādātāji. Tik tiešām jāsaka, ka mūs ļoti labi uzņēma un tā pašā laikā profesionāli uzņēma EASO izpildirektors. Mm, tur um, klātbīni tikai ESO pārstāvi, bet arī Maltas iestāžu pārstāvi un arī pilsoniskās sabiedrības pārstāvi. Tiekoties ar ESO pārstāvjiem, mēs uh, mm, novērojām tik tiešām augstu profesionalitāti viņu darbā. Viņu uzdevumi iet tālāk nekā tīri uh, profesionālie ESO uzliktie pienākumi. ESO ir izveidojuši birojas arī Itālijā, Grieķijā un Bulgārijā. Viņiem gan nav pietiekami daudz personālu šo uzdevumu veikšanai. personāls, eh, kas ir nosūtīts darbā uz EASO, ir pavisam neliela daļa no nepieciešamā personāla un eh, arī resursu nav pietiekami daudz finansiālā izteiksmē. Liela daļa EASO darba tiek veikts Grieķijā, efektīvi sadarbojoties ar Grieķijas iestādēm. Un es gribētu atgādināt, ka no mārta līdz jūnijam 9000 cilvēku ieradās Grieķijā no Sīrijas. Eiropas Savienības Turcijas nolīguma kontekstā uh, EASA personāls var veikt uzņemšanas procedūras, un viņi var nākt klajā ar ieteikumiem Grieķijas iestādēm par konkrētiem gadījumiem, konkrētām personām. EASA ir nodrošinājuši atbalstu arī veicot um, intervijas, lai noskaidrotu, vai um, personām pienāktos patvērums. nereti runa ir par Bangladešas un Pakistānas pilsoņiem. Tāpat ASO ir līdzdarbojušies arī uh, iepriekšējā reģistrācijā Grieķijā, kas ir pirmais solis patvērumu pieteikumu iesniegšanai, un viņi strādā arī pārvietošanas programmas kontekstā. Izpildirektors Karēra kopā ar savu valdi ir izveidojuši arī augsta līmeņa misiju ar mērķi noskaidrot, kādas ir galvenās problēmas, ja runa ir par eh, migrantu pārmidināšanu citās valstīs. Ir eh, identificētas problēmas, eh, dalībvalstu nevēlami uzņemties saistības un sadarbības trūkums birokrātijas dēļ. ESO darbs ir bijis svarīgs arī Itālijā. Tātad no nu, sākuma runāju par Grieķiju, tagad runāšu par Itāliju. Uh, Tūrē esot līdzdarbojušies, lai palīdzētu reģistrēt migrantus, un eh, viņiem ir arī būtiska loma spēlējama trešajās valstīs, piemēram, Rietumbalkānos. Runājot par eh, atgriešanu Turcijā, ir bijis vairāk eh, atgriešanas gadījumu nekā repatriācijas gadījumu. Nu, un analīzes un informācijas dienests ir apstiprinājis, ka ESO nesniedz informāciju par Mm, drošības līmeni trešajās valstīs, bet gan tikai tīri faktiska rakstura informāciju, tātad faktus par trešajām valstīm. Informāciju par izcelsmes valstīm izstrādā un analizē dalību valstu pārstāvji. Un ja runa ir par situācijas analīzi migrantu izcelsmes valstīs, tad eh, šī analīze dalību valstīm ir jāņem vērā starptautiskās aizsardzības procedūras gaitā. Citi jautājumi, ko pārunājām, bija saistīti ar apmācību. Dzirdējām informāciju par ESO lomu. Viņi piedalās apmācītāju apmācīšanas, tātad train the trainers programmās. EASO piedāvā uh, personālu un uh, apmācības arī dalībā uz to attiecīgo dienestu darbiniekiem. Īpaši uzmanīgi tiek pievērsta arī spīdzināšanas upuriem. Nu, un uh, EASO ir ceļā uz to, lai kļūtu arī par tādu pilntiesīgu aģentūru. Tika minēts tas, cik svarīgi ir piekļuvi datu bāzēm, tā lai būtu iespēja izmantot arī metadatus. Uh, lai labāk uh, saprastu pašreizējo situāciju. EASO ir ļoti svarīgi, lai uh, attiecīgā regula tiktu pieņemta pēc iespējas ātrāk, jo tādējādi aģentūrai būtu pietiekami finanšu resursi un arī specializēts personāls. Tikāmies arī ar Maltas iekšlietu ministru ar viņiem runājām par iespējām uzlabot pārmitināšanas procesu un nepieciešamību investēt migrācijas iekšējās politikās dalībvalstīs. Tā kā tā bija tiešām ļoti bagātinoša vizīte arī no profesionālā un arī tīri no cilvēciskā viedokļa. Viņi darbojas sarežģītos apstākļos ar, ar nepietiekamu personālu, un viss, ko viņi vēlas, ir kurš vienkārši neatkarīgi un autonomi īstenot savus uzdevumus pēc labākās sirdsapziņas. Paldies par ļoti visaptvarošu ziņojumu! Vēl divi kolēģi piedalījās un arī vēlas izteikties. Klauju kungs. Thank you so much, Chair. Liels paldies, priekšsēdētāji. Piekrītu Kengas kundzes teiktajam. Tiešām bija ļoti. Uh, patīkami eh, būt šajā eh, vizītē kopā ar Kenges un Stīvens kundzēm, un es gribu papildināt eh, Kenges kundzes teikto. IASO un tās direktors strādā lieliski. Otrkārt, IASO pietrūkst darbinieku un arī pilnvaras nav pietiekami plašas. Treškārt, un tas ir mans personiskais viedoklis. Dalību valstīm ir nepieciešams EASO nostiprināt, bet tās nav gatavas piešķirt atbilstošus līdzekļus. Un tādēļ es varu secināt, ka ir ļoti nepieciešams uh, pieņemt jaunu tiesisko pamatu un izveidot Eiropas patvērumu aģentūru. Pēc iespējas ātri tas ir jādara. Priekšsēdētājs, jā, jūs ļoti lakoniski visu pateicāt, bet jūs teiktais ir ļoti būtisks un ceru, ka arī jāso pārstāvi piekrīt jūsu vērtējumam tagad. Uh, Stīvens kundzes uh, vārdā uzstāsies Kalāho kungs ja es nolasīšu Stīvenas kundzes vēstījumu, jo viņi nevarēja piedalīties šai sanāksmē. Man bija tas gods apmeklēt IASO Libe delegācijas sastāvā. Man ļoti pozitīvs iespējas radās par uh, biroja darbu, uh, saskaroties ar bezpredzenta uh, migrācijas plūsmām. Parasti es neatbalstu Eiropas Savienības aģentūru uh, Uh, izvēršanu, bet eh, šajā gadījumā es uzskatu, ka tiešām ir nepieciešams uh, atbalsts uh, un jānodrošina pilnā atbilstība migrācijas tiesību aktu īstenošanai, lai nodrošinātu reālos bēgļus no tiem, kas cenšas nelegāli šķērsot robežas. Un es arī gaidu, ka šīs darba izvēršana tiks īstenot. Paldies! Ja neviens vairāk nevēlas uzstāties, tad pateicos Kengi kundzei par uh, gan to, ka viņi piedalījās šajā braucienā, gan arī sniedza par to mums pārskatu. Pieņemam zināšanai jūs teikto. Tagad kolēģi 21. darba kārtības punkts atkal par patvēruma jautājumiem. Tas ir atzinums par bēgļu un migrantu uh, pārvietošanos uh, Eiropas Savienības loma arējos pasākumos. Autore ir Marija Kristīne Veržjā Un es vēl gribu dažus ievadu vārdus teikt. 7. jūnijā komisija paziņojumu publicēja par jaunu partnerības uh, ietvaru izveidošanu ar trešajām valstīm uh, saskaņā ar Eiropas uh, migrācijas darba kārtību. Un runa ir par Eiropas Savienības rīcību šai jomā. Libe koordinātori nolēma 11. jūlijā sagatavot mūsu komitejas atzinumu un GOE NGL grupas iecēla par referenti Mariju Kristīnu Viržjā. Vārds viņai. Paldies, priekšsēdētāji, paldies par ievadvārdiem. Es piebildīšu vēl vienu elementu šiem ievadvārdiem, jo papildus tam Eh, Droā apakškomiteja man ir uzdots ziņojums, kas būtu jāpieņem nākošajā nedēļā par migrāciju un cilvēktiesībām trešajās valstīs. Es domāju, ka tas viss var konverģēt. Un eh, eh, pēc tam, kad esam iepaziš, iepazinušies ar Valenciano un Dias Demēra ziņojumu Afetā Deve, būs līdzīgi ziņojumi uz nākošo plenārsēdi. Gan šis ziņojums, gan Deva Afet ziņojums par um, kuru mēs gatavojam atzinumu. Sagatavot atzinumu 1500 rakstu zīmju garumā ir visai grūts uzdevums, un es jau saulaicīgi atvainojos ēnu referentiem, bet tā kā es ar viņiem tikos un izskaidroju situāciju, projekts, kas jums tiek iesniegts, ir eh, bez niansēm un visai mm, ass pēc rakstura, un es mēģināju iekļaut to, tās bažas, kādas varētu mums būt, un kādas, eh, kā tas varētu eh, tālāk attīstīties Eiropas politikas gaismā. Es īsi izklāstīšu ziņojumu. Pirmais punkts ir vispārīgs konstatējums par situāciju ar 65 miljoniem 300 tūkstošiem personu, kas ir atrauti no savām uh, dzimtajām vietām. Es izvēlējos šo terminu, uh, kas iekļautu gan bēgļus, gan pārvietotās personas. To vajadzētu precizēt. Uh, tālāk vēlos paust solidaritāti, kādai vajadzētu mums būt ar šīm personām, kurām nācies pamest savas dzīves vietas kaut konfliktu, cilvēktiesību pārkāpumu un citu iemeslu dēļ, kā trešās valstis nerad saskaras ar ārkārtīgi nozīmīgiem izaicinājumiem. Un arī ieskicēju to, ko mēs šo jautājumu sakarā sakām par drošiem un legāliem ceļiem, par humanitāro vīzu nepieciešamību, par reinstalēšanu, par um, ārējo politiku attiecībā pret drošajām valstīm, par izturēšanos pret migrantiem, kas tiek nosūtīti uz valstīm, kurās nav nekādas likumdošanas migrācijas ziņā, par migrantu tiesībām, un pat nē. Patvērumtiesību ziņā un ļoti akūto nepieciešamību izvērtēt visus tos pūliņus, kas ir nepieciešami. Tāpat arī ēnu referentiem es solīju, bet vēl to neesmu izdarījis, nosūtīt grozījumus, lai papildinātu ziņojumu un lai niansētu atsevišķus aspektus, lai pievienotu jautājumus, kas man šķita nopietni, manuprāt, ēna referenti e, kopumā vienojās par e, bezvalstnieku statusu aspektiem un neaizsargāts personas status, kas daudziem ēnu referentiem ir tūs. Taču tā kā es zinu, ka šo jautājumu sakrā ir konsens, tad es to paturēju grozījumiem ar nepieciešamību īpaši aizsargāt sievietes, bērnus un e, nepavadītos nepilngadīgos. Lūk, priekšsēdētāji, no manas puses tas ir viss, un es ļoti rūpīgi uzklausīšu jūsu piezīmes. Man ziņojums tiks iesniegts līdz pirmdienai, lai jūs varētu sagatavot savu viedokli. Paldies, Veržā kundze. Un tagad uzklausīsim kolēģus. Žerārs Deprē. Priekšsēdētāji. Es neuzstājos savā vārdā, bet pārstāvot Luī Bišelu, kurš ir ēnu referents pie šī dosie, un es nolasīšu viņa sagatavoto tekstu. Pirmkārt, vēlas pateikties e, Veržjā kundzei par ziņu projektu. E, šis e, ziņojums nāk īstajā laikā Ņurgs deklarācija un jūnija komisijas deklarācija par partneru attiecību jauno ietvaru trešajām valstīm ir politiski lēmumi, kuru sakarā parlamentam ir jā jāpieņem nostāja. Uzskatu, ka Libē atzinums būs patiesa pievienotā vērtība ziņojumam, un it īpaši es vēlos pasvītrot no jauna to, cik svarīgi ir izveidot un stiprināt legālus migrācijas veidus. Tā ir jābūt būtiskai sastāvdaļai mūsu ārējās darbībās migrācijas ziņām. Parlamenta nostāja šajā sakarā jau vairāk kārtīgi ir atkārtota, bet tā ir jākonkretizē mūsu attiecībās ar trešajām valstīm. Bez tam reinstalēšana jā, attīsta vairāk ne tikai Eiropas Savienības, bet pasaules līmenī. Eiropas Savienībai ir jābūt uh, kā paraugam un zinējspēkam attiecībā pret pārējo starptautisko sabiedrību. Un tagad citi elementi, kas attiecas uz mūsu komitejas kompetenci, manuprāt, ir jāskata šajā dzinumā, un konkrēti es domāju par atpakaļ uzņemšanas un atpakaļ nosūtīšanas problēmu sadarbību ar trešajām valstīm, lai cīnītos pret uh, cilvēku uh, tirzniecības organizētājiem. Paldies, priekšsēdētāji! No manas puses tas ir viss. Paldies! Un tagad Kristīne Banfuā. Paldies! Es pievienojos eh, pateicības vārtiem arī Kristīnei Verīgai. E, viržjā, e, bet arī vēlos tev pateikties par sagatavo projektu, jo šis teksts ļoti pildīgā veidā skata dažādus aspektus migrācijas un e, patvērumu ziņā. Sociāldemokrāti un ir nepieciešams koncentrēties uz migrācijas politiku. Turklāt pieeja ir jābalsta cilvēktiesībām un starptautisko tiesību ievērošanu. E, tas nav diskutējams. Eiropas Savienība varēs rīkoties ticam šādā veidā sadarbībā ar trešajām valstīm, un šādajā gadījumā ir jārīkojas konsekventi iekšējā un ārējā politikā, lai novērstu dubultus standartus cilvēktiesību ziņām Mēs ar to domājam ne tikai drošības pasākumu pie, kas ir balstīti uz atpakaļdosūtīšanu un robežu pārvaldību. Nav pieļaujami nosūtīt cilvēks atpakaļ uz valstīm, kur tie nevar tikt uzņemti drošībā. Turklāt Mēs to turpinām atkārtot parlamentā, un referents tikko norādīja, Eiropas Savienība ir atbildīga pār drošu un legālu migrācijas un bēgļu e, ceļu atvēršanu. To var veikt dažādos veidos e, - legāla ekonomiskā migrācija, humanitārās vīzes, informācijas iespējas, kā arī vispārīgā vīzu politika. Un šeit es īpaši pasvītroju to, cik e, nozīmīgi ir E, konsulārā harmonizācija, sniedzot humanitārās vīzes. Tāpat ir citi sadarbības veidi ar trešajām valstīm, kā tiesiskuma, demokrātijas veicināšana un pamatiesība ievērošana, izglītība, informācija, e, nodarbinātība, kā arī atbalsts integrācijā. Es iesniegšu grozījumus, e, kas ir iecerēti tāpat tajā pat virzienā, ka šis atzinums it īpaši jādomā par neaizsargāto personu aizsardzību, sievietes bērnu LGBT, eh, kas tiek visvairāk pakļauti briesmām trimdas ceļā un kam ir vajadzīga īpaša aizsardzība. Tāpat ir jāparedz tāda migrācijas politika, kas ņem vērā. Uh, gendera dimensija, kā jau tas ir norādīts pavasarī pieņemtajā Aineborga ziņojumā. Vēl viens aspekts manos grozījumos ir tas, lai parlaments īsteno demokrātisku kontroli, noslēdzot līgumus ar trešajām valstīm. Nosaukšu šos dažus piemērus. Vēlreiz paldies Marija Kristīnei Esmu gandrīt par sadarboties ar tevi šajā ļoti nozīmīgajā aspektā. Paldies! Paldies! Un Vinbergs kundze tagad. Tackar ordförande och eh, tack för information. Paldies priekšsēdētāji par eh, šo informāciju. Nu, mēs redzam situāciju, ka 65 miljoni cilvēku šobrīd pārvietojas. Jautājums, kā palīdzēt šiem cilvēkiem? Nu, ne jau tā, ka mēs ļausim visiem iebraukt Eiropas Savienībā. Mums vajag palīdzēt cilvēkiem tur, kur viņi atrodas. 60 5% no tiem, kas cenšas iekļūt Eiropas Savienībā, ir ekonomiskie migranti, kuri mums, eh, kuriem tiek patērēti līdzekļi, kurus varētu novirzīt, lai sniegtu palīdzību uh, patiesajiem bēgļiem. Uh, ir uh, jānodrošina par legāliem iebraukšanas ceļiem. Nu, uh, vai šeit ir runa par migrantu kvotām, bet dalību valsti šīs kvotas neīsteno. Mēs redzam, ka puse dalību valstu šīs rekomendācijas neievēro attiecībā uz uh, patvēruma meklētāju kvotām. Nu, vai nevajadzētu domāt par humanās palīdzības sniegšanu uz vietas trešajās valstīs? Uh, vai ir arī šo cilvēku skaits ierobežots, kam mēs varētu sniegt palīdzību. Priekšlikumā nav nekādu konkrētu skaitļu par izraidīšanu. Pagājuši gadu Zviedrija ir uzņēmusi milzīgu skaitu migrantu. Mums ir tagad tūkstošiem personu, kuras nevar palikt Zviedrijā, kuras būtu jāizraida, bet, ja Eiropas Savienībai mums būtu jāsniedz palīdzība. Uh, mums jāizraida 50 tūkstoši cilvēku, mums nav naudas, lai to izdarītu, un kā Eiropas Savienība varētu mums palīdzēt tālāk. Uh, paskaidrojumi vai precizējumi par uh, klimatiskajiem un vidas bēgļiem. Arī kāds šeit varētu būt rīcības pamats? Sorāja post. Paldies priekšsēdētāji, paldies Marijai Kristīnai par ierosinājumiem. Es uh, gribu vēl papildināt šos ierosinājumus. Piemēram, ceturtajā punktā te vajadzētu pievienot klāt eh, pēc drošiem eh, migrācijas ceļiem, eh, vajadzētu ielikt, pielikt punktu cilvēku kontrabandai tālāk Eh, regulāri aktualizēt informāciju par eh, cilvēku tiesībām, tīpaši bērniem, sievietēm, eh, invalīdiem un LGBTI personām, patvērumu meklētāju izcelsmes valstīs, tā skaitā valstīs, kuras tiek uzskatīts par drošām, un astoņi A tātad un 8b, kur tiek aicināts, lai komisija cieši sadarbojas ar NVO un ekspertiem, kuri darbojas uh, izcelsmes valstīs, lai uh, nodrošinātu labākos, labākās iespējas, kā palīdzēt uh, neaizsargātajām iedzīvotāju grupām, iesaistīt uh, komisiju, eh, ekspertus un NVO, lai eh, identificētu konflikta novēršanas mehānismus un instrumentus, un es atbilstošus grozījumus sagatavošu un iesniegšu autorei. Un uh, noslēgumā Džīna Lamberte. Paldies! vēlētos pateikties Marijai Kristīnei par šo ierosinājumu un pievienoties kolēģu ierosinājumu par legāliem migrācijas ceļiem. Jā, tas ir ļoti būtiski. Vienošanās ar Turciju, ar Afganistānu. Šeit juridiskais pamats nav skaidrs, un visu šī situācija ietekmē atpakaļ nosūtīšanu un atpakaļ uzņemšanu, kaut arī šais jautājumos parlaments ir iesaistīts, un tādēļ mums jāpievērš uzmanību šiem jautājumiem. Tālāk par plašāko kontekstu runājot pieaug bažas par to, ka Eh, tagad tiek pārorientācija uz migrācijas politiku par sliktu ilgtspējīgai attīstībai. Nu, šie cilvēki arī vēlas nopelnīt uh, naudu, tāpat kā Eiropas Savienības pilsoņi. Ja mēs domājam par ilgspējīgu attīstību, uh, labu pārvaldību, cilvēktiesību ievērošanu, tiesiskumu, uh, Un mm, ja mēs runājam par uh, kontrabandistu grupu darbības pārtraukšanu, tad ir uh, jānodrošina, lai izcelsmes valstīs būtu tiesiskums iedibināts. Un tādēļ vajadzētu naudu pārorientēt no īstermiņa pasākumiem uz pasākumiem, kas atturētu cilvēkus no prombraukšanas, un daudzi šie ierosinātie priekšlikumi būtībā ir kontraproduktīvi, panāk pretējo efektu. Tālāk par atpakaļ nosūtīšanas ietekmi, nu, piemēram, Afganistānā e, tagad Pakistāna ir paziņojis, ka sūtīs miljonu afgāņu bēgļu atpakaļ. Uh, Irāna arī tā ir paredzējusi rīkoties, tas varētu destabilizēt situāciju Afganistānā. Mums drīzāk būtu jāmeklē risinājumi izcelsmes valstīs, nevis jācenšas savu šī situāciju pasliktināt. Nu, šādās valstīs kā Afganistāna mums arī būtu jādomā par to, kā tiek sagatavot atpakaļ nosūtīšana un kādi integrācijas pasākumi tiek veikt uz vietas jo pretējā gadījumā mēs vienkārši cilvēkus e, izsēdinām kaut kur e, Kabulā un neinteresējamies par to, kas notiek. Un a, e, tagad arī atpakaļ tiek sūtīti cilvēki, jaunieši, kuri a, neko daudz nezina par izcelsmes valsti, kas neprot vairs a, savus valsts valodu, un, protams, tas attiec arī uz jauniem vīriešiem, Nu, mēs, eh, protams, rūpējamies par eh, neaizsargātajām grupām, bet ne, nedrīkstam atstāt novārtā arī jaunus vīriešus. Runāju, protams, ir jāizvērtē juridiski aspekti, bet mums ir jābūt pārliecinātiem arī par to, eh, kas ir ārpolitikas pasākumu klāstā. Mums ir jāizvērtē katrs uh, jautājums uh, atsevišķi, nevis vienkārši vadoties no ārējās darbības uh, darba kārtības. Un mums vēl būs arī jāatgriežas pie klimatiskajiem bēgļiem un arī jādomā par to, ka veicināsim, lai citas valstis arī organizēti uh, uzņemtu šīs personas, lai šī rīcība notiktu globālā mērogā. Un es domāju, ka mēs uh, sagatavosim labu atzinumu abām atbildīgajām komitejām. Paldies um, par šīm ļoti saturīgām debatēm. Pirms dodu vārdu atkal referentei. Gribu sveikt zālē mūsu apmeklētāju grupu, kuru ir uzaicinājusi kolēģi Natālija Grisbeka. Sveicam jūs sirsnīgi mūsu vidū. Okay. I was just about to give the floor to Marie Christine. Jā, es tagad eh, došu vārdu eh, Marijai Kristīnai. Nē, nevar teikt, ka šajā komitejā dominē franču kolēģi, bet, nu, man arī nav nekas pret komisiju. Uh, došu jums vārdu arī, bet varbūt, Marija Kristīna, jūs domājat, ka vispirms jāuzklājas komisija, un tad jūs runāsiet vai otrādi. Nu jā, pavisam īsi vēl komisijas pārstāvēm vārds. Brief, brief words. Jā, paldies priekšsēdētāji. Jā, tiešām ļoti īsi eh, vēlējos arī komentēt atsevišķus punktus, ko pieminēja jūsu komitejas locekļi. Pirmkārt, par legāliem eh, migrācijas ceļiem personām, eh, Eh, kas attiektos uz personām, kam nepieciešama aizsardzība, gribu teikt, ka šā gada jūlijā komisija nāca klajā ar priekšlikumu par eh, runājot par eh, personu izmitināšanu, ka tiktu izveidots tāds uh, pastāvīgs uh, satvars nodrošinot uh, legālas iebraukšanas ceļus Eiropas Savienībā personām, kam nepieciešama aizsardzība. Un uh, tas būtu piemērs, kas liecinātu par to, ka Eiropas Savienība uzņem savu atbildības daļu un apliecina savu solidaritāti pret valstīm, uh, personām no tām valstīm, kas nav Eiropas Savienības uh, dalību valstis un kam uh, drauda briesmas. Tālāk par to, ka uh, jānodarbojas ar reintegrācijas jautājumiem. Gribu jūs informēt, ka mēs strādājam Āfrikas trasta fonda ietvaros pie uh, atgriešanas, eh, atpakaļ nosūtīšanas sistēmām, eh, tā skaitā iekļaujot arī reintegrācijas jautājumus. Un ir paredzēts uzsākt tuvāko gadu laikā īstenot programmas, kas paredzētu ne tikai atpakaļ nosūtīt personas, kas legāli nedrīksta uzturēties eh, vai palikt Eiropas Savienībā, bet arī veikt ilgtspējīgus reintegrācijas pasākumus, lai panāktu reālu situācijas eh, izmaiņu uz vietām. Treškārt tika paustas bažas par eh, to, kāds liktenis piemeklē atpakaļ nosūtītās personas. Un Te tika piesaukta arī Eiropas Savienības Turcijas deklarācija. Gribu jums apliecināt, ka regulāri publicētie ziņojumi par deklarācijas īstenošanu, Turcija ir veikusi visus nepieciešamos pasākumus, lai personas, kuras ir nosūtīts atpakaļ uz Turciju, saņemtu atbilstošu aizsardzības līmeni. Tāpat gribu atgādināt, ka atbilstoši direktīvai par patvērumu procedūru e, e, drošās trešās valsts jēdziens e, tiek īstenots atbilstoši dalību valstu tiesību aktiem. Katrs patvērumu pieprasījums tiek izskatīts atsevišķi, tiek izvērtēts vai valsts, uz kuru persona būtu jānosūta, ir uzskatām par drošu konkrētam kandidātam. Un šai personai ir tiesība apstrīdēt šī jēdziena piemērošanu, ja tiek uzskatīts, ka trešā valsts nav droša valsts, un tas šobrīd notiek hotspotos, Grieķijas salās, kur migranti, eh, personas, kas pieprasa starptautisko aizsardzību, izmanto šīs tiesības, un šīs tiesības tiek īstenotas ikdienā. Paldies! Liels paldies! Un eh, noslēgumā vēl vārds referentēm arī Kristīnei Veržā. Paldies! Es gribēju sagaidīt komisijas eh, atbildi pirms savas uzstāšanās. Es nezinu, vai jūs uzklausījāt to, ko teica viena un otra taču. Un atvainojiet, es esmu gana stipra parasti, manuprāt, nav nekādas vajadzīgas atkārtot uh, tukšvārdību un ar tīri juridisku diskursu mēs nespēsim rieģēt uz tām bažām, kuras mums ir samērā daudziem kopīgas daudzos tematos. Un tad, kad es katru dienu dzirdu, kā tiek piemērot reintegrācija, atpakaļ nostūštīšanas valstīm, iztenot visus drošības pasākumus, tad mēs neesam tikušies ar um, vieniem un tiem pašām cilvēkiem, lasījuši vienus un tos pašus NVO ziņojumus, kas uh, satraucas pār piemēroto politiku. Un tagad vispārīgāk runājot, es vēlos pateikties vieniem un otriem un domāju, ka mums ir jāpievērš liela uzmanība eh, skaitļu manipulēšanai. Ja no vienas puses ir skaitļi, no otras puses ir reālā situācija, kurā, jā, tik tiešām ir 65 miljoni pārvietot personu, bet 85% no tiem ir attīstības valstīs, un es domāju, ka šis ziņojums satiec uz Eiropas Savienības ārējo politiku. Līdz ar to ir tas, kas būtu jādara turpmāk, vajadzētu šos skaitļus precizēt, lai gan tas jau ir iekļauts arī apvedziņojumā, e, bet pie tā es gribu atgādināt to, ka Eiropas e, migrācijas darba kārtība, ko sagatavoja komisija par legāliem migrācijas ceļiem, uh, no tā pagaidām mēs vēl neko daudz neesam redzējuši par pāriem punktiem, eh, vairāk vai mazāk, jā, bet, eh, kā jau sacīja priekšsēdētāji, man ir eh, pagaidām grūti tikt galā vēl ar visu, tā tas nereti notiek. Un atbildi, ko nu varētu jēna referenti un citi runātāji legālie migrācijas eh, ceļi un eh, bēgļu ceļi, tos nevar eh, ir aprobežot tikai ar reinstalācijas programmu. Norāda, ka nelegālās iebraukšanas skaits Eiropā šobrīd samazinās. Ekonomiskā migrācija samazinās. Pirms pāris gadiem tie bija 1,7 miljoni, tagad 1,4 miljoni. Ja mēs skatām ziņojumus, ko ir sagatavojušas e, relatīvi nopietnas iestādes, tādas kā Pasaules banka vai SAU, visi norāda to, ka Eiropas Savienība apsteidz eh, ekonomiskos izaicinājumus un demografiskos izaicinājumus, ar kuriem tās saskaras. Tāpat arī vairāk no jums norādīja to, ka visu ārējo politiku mobilizāciju, lai cīnēto, cīnītos pret migrācijas cēloņiem ir būtiska tik tālu, cik tālu mēs praksē redzam to, ka Eiropas parlaments aizvien vairāk tiek atbīdīts no šīs politikas. Es nezinu, vai jūs esat to pamanījuši, bet šorīt es presē lasīju, ka ir Eiropas un Āfrikas iekšlietu ministru samits, kas notika vakar, es to uzzināju no preses. Es domāju, ka tāds, kad iekšlietu ministrs sanāk kopā, tas nedaudz attiecas arī uz mūsu komiteju, un mums būtu kaut kas sakām šajā jomā. Tāpat arī es gribētu norādīt gan vieniem, gan otriem, ka šī būs, būs libe atzinums, arī afet pret to izturs visai nopietni, un mums vajadzētu arī strādāt pie tā, kas ietilpst Libe komitejas iet, eh, kompetencē, vai tas bija Deprē vai Mišelkungs, ka mūsu pienākums ir sniegt Libe komitejas pievienoto vērtību šim ārlietu un deve komiteju ziņojumam. Mēs esam pauduši savu satraukumu vairākos veidos Es to atbalstu un saprotu, un es mēģināšu iestrādāt pirmos grozījumus jau pirmdien, lai mums būtu eh, sanāksme ar ēnu referentiem maksimāli drīz, lai mēs eh, varētu visu sagatavot nosprastojos termiņos, kas ir eh, samērā reāli. Paldies visiem! Termiņš ir 20. oktobrs. Un jūs runājat par iekšlietu ministru samitu, vai bija runa pārākā kā sanāksim, kas notiek rīt? To vadīs uh, eh, Lui Mišels. Nē, tas nebija uh, temats, par kuru jūs runājāt. Nē, tā nav AKK sanāksme, tā ir cita sanāksme. Jo daži ministri apmeklēs šo sanāksmi. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Thank you. Paldies visiem par eh, diskusiju. Tad pārējiem pie 24. 25. Eh, punkta. Mums ir elastības instrumenta izmantošana, lai finansētu steidzams budžeta pasākums nolūkā risināt pašreizējo migrācijas bēgļu un drošības krīzi. Un 25. punkts eh, - neparedzēto izdevumu rezervas izmantošana 2017. gadā. Un Tomits Štomskis un Terija Kārpares ir ēnu referenti abos failos. Te runa ir par atzinumu projektu izskatīšanu un arī termiņš grozījuma iesniegšanai jānosaka. Nu, šķiet, ka Markavējs kundze vēl ir ceļā. Tātad viņai vajadzīgs vēl 5 minūtes. Varbūt, ka mēs varētu pārtraukums 5 minūtēm, vai tas būtu bīstami. Margalī kundze ir ceļā. Lūk, kolēģis te ātriem soļiem gājis priekšu un uh, nebija to aptvērs. Sorry, Thomas. I don't, don't... Atvainojiet, Tomas, eh, nu, neuztur to personīgi. Okay, Thomas, don't take it personally. They're not leaving. Tomas tiešām neuzsver to personīgi, neviens jau prom neiet. Debrē kungs, nu, varbūt ieviesiet kārtību. Nu, priekšsēdētāji negribu jau strādāt Makovēs kundzes vārdā, bet es esmu budžeta komitejā un varu paskaidrot, par ko ir runa, kāds ir mūsu viedoklis. Nu, viss ir ļoti vienkārši. Nu, man arī ir, eh, es esmu ēnu referents un man ir citas saistības. Tātad jūs zināt, daudzgadu finanšu schēma nosaka griestus dažādās budžeta kategorijās, viens A, viens B, eh, tāpat lauksaimniecībā drošība un tiesiskums, tātad viens A Nu, es, es pabeigšu tomēr, jo Makovēs kundze jau ienāks zālē. Tātad pas šie. Nu jā, jūs tagad nodarbojaties ar budžeta poēziju, bet nu turpiniet. Tātad deprekungs turpina. Nu šie griesti tika noteikti tad, kad nebija vēl šīs migrācijas krīzes, tā nebija paredzēta. Un tagad. Uh, padomē nav vienprātības par griestu pārskatīšanu, un ministru padome nevēlas paaugstināt šos griestus. Bet pateicoties parlamenta apņēmīgai rīcībai, ir tā saucamie elastības instrumenti, būtībā vairāk, bet šeit tiek izmantoti divi. Tātad šo uh, um, rezervi um, neparedzētiem gadījumiem, kur palīdz uh, piešķirt maksājumu saistību apropriācijas virs noteiktiem griestiem. Un budžeta komitejai ir apņēmīgi jāatbalsta šo divu instrumentu izmantošanu, lai palielinātu trešās kategorijas finansējumu un konkrēti humanās un migrācijas krīzes pārvaldībai paredzētos līdzekļus, un tādēļ es aicinu kolēģus atbalstīt Makovējas kundzes uh, ziņojumu un uh, Briti arī šeit ir uh, iesaistīti, viņi vienmēr e, rīko izsakās zemtekstos, viņi atzīmē, bet mums vajadzētu varbūt apsveikt to, ka tiek piešķirt papildus līdzekļi šo izaicinājumu pārvarēšanai un tātad elastības instrumentu izmantošana mums ir nepieciešama un šī uh, Uh, rezervi neparedzētiem gadījumiem. Priekšsēdētājs. Nu jā, šajā komitejā ir daudz brītu zemtekstu, tā tas ir. Bet, nu, es gribu teikt, ka mums ir ļoti paveicies, ka jūs esat mūsu uh, komitejā un uh, jūsu prezentācija bija izcila. Uh, Un uh, tiešām izcils paskaidrojums mums tika sniegts, jo jūs strādājat abās komitejās, Lībe un budžeta komitejā, un tagad jums jādodas prom, bet nu, mēs tiešām ļoti augstu vērtējam jūsu ieguldījumu. Uh, Makovēs kundzēs nu pat uh, paziņoju šo, uh, pieteicu šos darba kārtības punktus. Nu, tagad uh, vārds jums turpiniet deprē kunga teikto lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es izteikšos rumāņu valodā. lor de acum în materie de securitate? Nu, e, protams, nebija paredzēts, kādas e, finanšu saistības būs saistīts ar drošības situāciju, bēgļu plūsmām, 130 miljoni paredzēti ir papildus šis krīzes pārvarēšanai? Mums ir jāņem vērā sekojošie aspekti. Tas ir maksimālais apjoms, ko varētu mobilizēt 2017. gadam saskaņā ar pašreizējiem noteikumiem. Otrakārt, turpmākajos gados. Pat ja mēs mobilizētu visus pieejamos līdzekļus, ko piedāvā šis instruments, trešais eh, virsraksts. Nu, tad vienalga ar to nepietiks, lai reaģētu uz pieaugošajām vajadzībām. Trešā kategorija. Ja mēs eh, vēlamies dubultot ikgada piešķīrumus, ko varētu izmantot eh, ar šo instrumentu, nu un papildus tam mums būtu neparedzēto izdevumu rezerve, uh, nu tad es gribētu saprast, tā, no kurienes nāk šī nauda. Un tā, lai varētu nodrošināt stabilitāti un budžeta paredzamību, mums ir nepieciešama sekojoša informācija. Pirmkārt, jau elastības instruments ir jāizmanto atbilstoši tā nolūkam. Tātad izdevumiem, kas ir skaidri identificēti un kurus nevar nosekt ar citiem savienības budžeta līdzekļiem. Mums ir jāpaskatās, kas mūsu rīcībā ir, un, un tas tad arī jāizmanto. Otrakārt, vajadzības arvien pieaug, ņemot vērā krīzi, un es uh, aicinātu rīkoties maksimāli atbildīgi, ja runa ir par šo līdzekļu piešķiršanu un izmantošanu. Līdzekļi ir jāpiešķirā taisnīgi, caurskatāmi, saskaņā ar prioritātēm, un tie būtu tāpat arī jātērē. Paldies! Thank you very much. Paldies! Mums ir vairāki kolēģi, kas ir ēna referenti. Sāksim ar Tomasu Čudovski. Za slovo sem. Paldies, Klod, par iespēju izteikties. Es esmu diezgan vīlies uh, tajā, ka daudz kolēģi ir devušies prom un nepiedalās diskusijā, strādājot pie budžeta. Mm, nu, jāatzīst, tas ir ļoti sarežģīts uzdevums. Tas ir kā dejot uz stikla lauskām, jo uzdevums it kā ir skaidrs, bet eh, tai pašā laikā ir jārisina neparedzētas situācijas, piemēram, situācija, kādā esam šobrīd Eiropā. Uh, ja runa ir par migrāciju un drošību. Migrācijas krīze sākās pirms pāris gadiem, bet eh, mēs eh, šodien eh, cīnāmies ar tās izraisīto ietekmi. Pilnīgi noteikti šī krīze ietekmē finanšu plānošanu. Budžets 17. gadam nav izņēmums. Šie divi komisijas priekšlikumi tam, kā mobilizēt uh, elastības instrumentu, lai finansētu migrācijas krīzes radītās problēmas, un arī priekšlikums izmantot neparedzēto izdevumu rezervi. EPP grupā mēs atbalstām šos priekšlikumus. Tas, ko mēs dzirdējām no deprē, uh, no mūsu kolēģa sākumā, to mēs varam tikai atbalstīt. Tie ir patiesība. Problēmas sagādā elastības trūkums jau kādu laiku. Mums ir otrā un piektā kategorija. Un tās tik tiešām ir jāizmanto, lai risinātu pašreizējos jautājumus, kas aktuāli, jo trešajā kategorijā esam sasnieguši griestus. bez elastības instrumenta mēs vispār nevarētu finansēt visu nepieciešamo, kas saistīts ar migrācijas krīzi. Komisija ir nākus klajā ar priekšlikumu. Arī krāsta apsardzēju un robežsardzēju. Bez papildu resursiem tas būtu tāds uzdevums tīri uz papīra. Lūk, tad, tad tas viss varētu darboties varbūt kādā virtuālā realitātē, bet ne reāli. Atrast nepieciešamos līdzekļus būs ārkārtīgi svarīgi turpmākajos gados. Tad, kad pārskatīsim daudzgadu finanšu ietvaru, tad mums ir jāizvairās no tā, ka mēs atkal nonāktu šādā sarežģītā situācijā. Kolēģiem Makovei man ir divas lietas sakāmas EPP vārdā. Priešlikums ir uh, gana tehnisks, bet man tomēr jāmin divas EPP prioritātes, ko es uh, jau gadiem atkārtoju. Makovejas uh, priekšlikums ir eh, labi līdzsvarots un eh, tam ir mūsu atbalsts, bet eh, tomēr divi komentāri. Proti finansējums Eiropolu. Ir jāstiprina Eiropolu. Un arī jaunradītā krasta un robežsardze. Un nesenais komisijas priekšlikums migrācijas un drošības jomā, kā tad ar tā finansējumu? Otra lieta ir eh, taisnīga finanšu prioritāšu noteikšana un līdzekļu sadali. To arī Monika minēja. Ir jānodrošina caurskatāmība, atbildība un eh, pamatots eh, samērīgs finansējums. Gudri tēriņi. Es to pašu teicu arī konta sanāksmē. ir tiešām svarīgi izmantot uh, finanšu instrumentus uh, caurskatāmākā veidā. Nav iespējams, tā teikt, uh, kaut ko iegādāties pēdējā brīdī un tad izlikties, ka, jā, problēmas pastāv, bet tā kā līdzekļus iepriekš nebijām sadalījuši ilgākam laika posmam, uh, Nu, tad, lūk, šajā brīdī mums īstermiņā ir jācenšas viss atrisināt un pēkšņi jārod līdzekļi īstermiņa vajadzībām. Paldies! Jūs vairāk kārt atkārtojāt to, ka uh, Liba kolēģi strādā arī pie budžeta projekta, un e, ir skaidrs, ir tas, ka uzdevums vienkārši nav, un, e, protams, ka tas ir ļoti atzinīgi vērtējams. SND ēnu referents, un viņam ir aizstājējis. Paldies, Klod! Nu, diemžēl Daniela mūsu ēnu referentu nevarēja ierasties, tāpēc es uh, nolasīšu uh, viņa sakāmo. Pirmkārt, protams, paldies uh, ziņotājai par viņas projektu uh, no tīri tehniskā viedokļa. SND mums nav nekādu būtisku komentāru. Mēs eh, atzinīgi vērtējam pieaugumu trešajā kategorijā budžeta projektā. Tās ir labas ziņas, arī piedāvājums izmantot elstības instrumentu maksimālā apmērā un arī neparedzēto izdevumu rezervi. Tas nodrošinātu to, ka reakcija uz bēgļu un drošības krīzi tiks eh, turpināta arī 17. gadā tādā pašā apmērā kā šogad. Tomēr elastības instruments un neparedzēto izdevumu rezerve nav pietiekami, lai risinātu trešās kategorijas vajadzības, ņemot vērā to, ka bēgļu un patvērumu meklētāju pieplūdums diez vai mazināsies 17. gadā. Un dalībvalstis uz frontes līnijas vēl ir viens saskarsies ar a, migrācijas spiedienu. A, komisijas piedāvātais daudzgad finanšu ietveru pārskatījums a, iet pareizā virzienā, gandrīz 4 miljārdi eiro, lai risinātu bēgļu jautājumus. Uh, un 2,5 eh, miljardi krasta apsardzēji, robežu sardzēji un 1,4 miljardi FT Āfrika kompaktu un citām programmām. Migrantu ierašanās eh, tuvākajā laikā nesaruks un ir jābūt tādai struktūrātai reakcijai. Ceram, ka 2020. 27. gada daudzgada finanšu satvers to atspoguļos ar atbilstošiem instrumentiem. Uh, Un vēl viens pēdējais politiskas dabas komentārs. Mēs to neskatām kā tādu migrācijas bēgļu un drošības krīzi. Tas drīzāk ir izaicinājums, ar ko mums jāsaskaras. Nu, un ir tā maldinoši sasaistīt migrāciju ar drošības jautājumiem šādā veidā, kā tas tiek darīts. Paldies! Paldies, vai būtu vēl kāds kolēģis, kas vēlas izteikties eh, citu ēnu referenci šeit eh, klāt nav, bet eh, vai ir vēl kādam, kas sakāms pirms kalvēšos pie referentes? Pārvas Vanīlī. Paldies, priekšēdātāji. Pirmkārt, jau gribētu pateikties referentei un uh, jāsaka, ka komisijas priešlikums ir atzinīgi vērtējams ieviest šos te abus instrumentus, izmantot tos, lai elastīgāk reaģētu uz migrantu un patvaru meklētāju pieplūdumu. Te pašā laikā, un tas parādās arī manos grozījumos, manuprāt, Eiropas Savienības finansējums migrantu un patvēru meklētāju uzņemšanai un viņu pieteikumu apstrādāšanai būtu jāvairo. Tā vietā, lai ja, kā absolūtu prioritāti noteiktu drošību un robežu kontroli, kas ir ārkārtīgi dārga un no etiskā viedokļa apšaubāma, arī no administratīvā viedokļa sarežģīta. Lūk, šie pasākumi nav pierādījuši savu efektivitāti, nu nerad tie pārkāp migrantu tiesības. Mani grozījumi aicinās komisiju piešķirt papildu prioritārus līdzekļus konkrētām darbībām dalībvalstīs. Tajās dalībvalstīs, kas ir apņēmušās uzņemt migrantus Nu, un vajadzētu atkāpties no tādas ārkārtas uh, situācijas domāšanas un drīzāk ķerties pie struktūrāliem pasākumiem. Līdzekļi būtu uh, jāvelta aktivitātēm, kas tieši saistītas ar bēgļiem un migrantiem. Vārds uh, Markovais kundzei atkal. Thank you. Um, thank you very much. Paldies kolēģiem par viņu komentāriem. Protams, ka mēs strādājam pie abiem šiem instrumentiem. Jāsaka, ka, protams, es ņemšu vērā izskanējušos viedokļus un pabeigšu arī savu dokumentu. Vēlreiz paldies! 21. oktobrs grozījuma iesniegšanas termiņš pusdienlaikā. Varam pārēt pie 26. punkta. Tas ir ziņojums par triologa situāciju. Pārbaušu pastiprināšanu attiecīgajās datu bāzēs pie ārējām robežām. Un referents pastāstīs mums par to, kas tad notika 11. oktobra trialoga sarunās. Ievadam gribu norādīt, ka šis dosie ir daļa no tādas kopējas pakotnes ar īpašu uzmanību vērstu uz uh, to Eiropas Savienības pilsoņu identificēšanu, kas piedalās Daešu aktivitātēs. Tā ir tikai viena daļa no mozaīkas, kas vērsta uz turpmāku atentātu novēršanu Eiropā. Nolūko nu, Makovejs kundzei vārds, lai pastāstītu mums par uh, situāciju trialogs ar. Paldies! Kā jau priekšādātājs paskaidroja, priekšlikums ir vērsts uz to, lai risinātu ar vien pieaugušos eh, terorismu uzbrukuma draudus Eiropā, lielā mērā dēļ tās augtajiem ārvalstu kaujiniekiem. Priekšlikums ļautu identificēt tos eh, savienības eh, pilsoņus, ko ir savervējis Daesh dalībvalstīm būtu jāveic sistemātiskas pārbaudas attiecīgajās datubāzēs. Tātad SIS, VIS. Pārbaudas būtu veicamas par visām uh, personām, vai tās būtu Eiropas Savienības pilsoņi vai nē, kad tas šķērso ārējās robežas. Es domāju, mēs visi piekrītam, ka Eiropas eh, Savienības um, iedzīvotāja drošība ir absolūta prioritāte. Taču jāsaka, ka šobrīd, diemžēl, nu, un es ceru, ka varēšu drīz nākt klajā ar uh, labākām ziņām, bet, nu, diemžēl šobrīd ir tā, ka vēl ar vienu nesam panākuši vienošanos par šo ziņojumu, lai gan tas 2016. Uh, gada jūnijā ir pieņemts komitejā. Vakar bija trialogas sanāksme. Uh, Vēl ar vienu apmaināmies ar dažādiem priekšlikumiem un cerams, ka līdz gada beigām būsim noslēguši trialogu. Divas lietas ir pretrunīgas šajās sarunās. Pirmkārt, iemesli uh, atkāpēm no šādām te sistemātiskām pārbaudēm un uh, mērķētas pārbaudes. Komisijas priešlikumā vienīgā atkāpe ir veltīta tādai situācijai, kad būtu vērojama nesamērīga ietekme uz pārobežu satiksmi. Teksts, ko mēs Lībe pieņēmām, ļauj dalībvalstīm īstenot mērķētas pārbaudes, kad vien tiek uzskatīts, ka sistemātiskām pārbaudēm būtu nesamērīga ietekme. Ir atvērts saraksts ar šādiem te iespējamiem um, nesamērīgas ietekmes skaidrojumiem. Nu, un otra lieta ir saistīta ar, ar uh, robeža pārējas punktu veidiem, kur tad varētu īstenot šīs mērķētās pārbaudas kā izņēmumu. Komisijas priekšlikumā ir runāts par uh, sauszemes un jūras robežām, kur varētu būt iespējams šādas atkāpes. Mūsuprāt, risks ir augstāks lidostās, tātad šķērsojot gaisa robežas. Mums ir infrastruktūra, kas ļautu īstenot sistemātiskas pārbaudas lidostās. Libe komiteja ir pieņēmusi tekstu, kas uh, vienlīdzīgi attie, izturētos pret visu veidu robežām, tātad sauzemes, jūras, gaisa. Būtu jāļauj šādas pārbaudas arī uh, lidostās. Nu, jautājums vēl vien ir tāds karstais kartupelis, padoms un parlamentu nostājas arī atšķiras. Triloga beigās mēs saņēmām priekšu, kompromisu priešlikumu no padomas, deviņu mēnešu pārējais laiks lidostām, lai tās varētu aktualizēt savu tehnisko aprīkojumu. Pēc tam varētu īstenot sistemātiskas pārbaudes uz gaisa robežām. Vēl ar vienu vedam sarunas par šiem diviem jautājumiem ar padomi. Esam panākuši risinājumu trešajam pretrunīgajam jautājumam, tātad attiecīgo datu bāžu pārvaldīšana. Šeit ir panākts kopīgs secinājums, ka dalību valstīm ir jāsūta pilna, korekta, būtiska informācija saulaicīgi. Tas viss jāievada SIS Nu, šobrīd tas tā nenotiek. Šī datu bāze būtu tā pirmā, kur meklējam informāciju. Tas, protams, neizslēdz iespēju pārbaudīt arī citas Eiropas starptautiskās un nacionālās datubāzes, ja vien SIS tiek papildināta un izmantota, kā tas paredzēts. Vēl ar vien strādājam pie teksta galīgā formulējuma, kā referenti darīšu visu iespējamo, lai iespējami ātrāk panāktu vienošanos. Bet, nu, tas jau nav tikai manā ziņā. Es domāju, ka mēs visi saprotam, cik steidzams un svarīgs šis jautājums ir, tāpēc es aicinātu padomi un uh, arī kolēģus uh, tiešām pacensties, lai visu atrasinātu līdz gada beigām. Plānojam arī vēl trialogu sarunas, cerams, vēl šomēnes. Paldies par uh, informāciju. Ir pāris kolēģi, kas vēlas izteikties. Es gribēju minēt kādu lietu. Konteksts ir gana dramatisks. Vācijā vien 870 pilsoņi ir atgriežušies Sīrijā. Nu, lūk, tā kā ir skaidrs, ka situācija gana dramatiska. Tā kā tā tad runa tikai par vienu mēnesi. Bet, nu, priešlikuma, priešlikums ir arī tāds jutīgs, jo datu bāzes uh, ir gana detalizētas, bet, nu, ir skaidrs, ka nodrāt nu, arī jūsu komentāri un viedokļi. Barbara. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Nu, es uh, pamanīju sarunu procesā dažas uh, progresa pazīmes, bet nu, mums tiešām šis risinājums ir nepieciešams pēc iespējas ātri. Mums ir jānodrošina uh, Uh, Eiropas Savienības pilsoņu aizsardzība, uh, efektīva uh, pārbaudas uz robežām un cerams nonāksim nu, pie pieņemama kompromisa, vienprātības, proti, lai virzītos uz priekšu. Šis uh, priekšlikums tiek izskatīts jau deviņus mēnešus, tas ir ilgs uh, periods un uh, eh, ETP uh, eh, uzskata, ka jādara viss, lai eh, šīs tiesība aktu stātos spēkā pēc iespējas ātrāk, un mēs pie tā strādājam. Tagad vārds Sofijai Intveldai. Paldies priekšsēdētāji, pateicos referentei par pārskatu. Es uh, atbalstu šo pieju, ka pirms trialoga tiek uh, noskaidrot, kādi punkti parlamentam ir strateģiski svarīgi. Un tad mēs uh, saglabājam sev manevrēšanas iespējas. Uh, jā, tiek atzīts, ka šis jautājums ir steidzams, bet tas jau automātiski nenozīmē, ka parlamentam visos punktos ir jāpiekāpjas jo konstatēju, ka padome ir e, ļoti nepiekāpīga. Bet, ja gribam panākt vienošanos, e, abām pusēm ir jāīsteno elastīga pieeja. Man ir tāds priekšstats, ka četri punkti, tā tad e, vienlīdzīga attieksme pret gaisa un jūras robežām, otrkārt kādos apstākļos sistemātisks pārbaudas var uh, aizstāt ar orientētām pārbaudēm, tālāk kādas datu bāzes tiek izmantotas un uh, tā saucamā sauriet klauzula, bet uh, nav īsti uh, skaidrs par to, kuras uh, dalību valstis ievada SIS uh, datus, uh, tas uh, pēc Parīzes un Briseles uh, teroristu uzbrukumiem izrādījās, ka atsevišķi dalībvalsts ievad nepietiekami informācijas izdātu bāzē. Uh, Un, nu, izskatās tā, ka šī nepiekāpīgā padomas pieeja balstās uz to, ka dažas dalību valsts vēlas uzspiest kaut ko citām dalību valstīm, kuras it kā negrib sadarboties. Bet, nu, tas jau nav mūsu uzdevums. Dalību valstīm pašām jātiek galā uh, savā starpā nu, izmantojot SIS, ievadīt informāciju SIS, bet ne jau triālogos dalībvalstīm ir jākārto savstarpēja rēķini. Mums ir jādara viss, lai paaugstinātu pilsoņu drošības līmeni, bet tāpat laikā, lai mēs paliktu uzticīgi konstitucionāliem principiem. Uh, Un man ir arī iebildumi pret to, ka visas drošības pārbaudes ir jāveic sistemātiski. Es nerunāju par personības pārbaudēm, bet tas ir princips un tāpat eh, runa ir par subsidiaritātes principa piemērošanu, jo mēs eh, ierobežojam ļoti lielā mērā dalību valstu iespējas pašām pieņemt uh, lēmumus, un dīvaini, ka tādu pieju ieņem Eiropas parlaments. Nu, ceram, ka mēs tuvināsimies šajā sarunās Eiropas parlamentu nobalsotajai nostājai. Paldies, eh, priekšstādātais Monika. Vai jūs vēlaties vēl ko teikt? Nu, eh, ņemot eh, vērā šo situāciju un analīzi, nu, es uh, Mani secinājumi ir citādāk. Šobrīd dalība valstis pieņem pareizos lēmumus. Paši esam atzinuši, ka vēlamies stiprināt ārējās robežas un mēs nevarēsim izskaidrot pilsoņiem, kādēļ teroristi, smagi noziedznieki, kurus varēja identificēt, kādēļ tie netika identificēti kaut arī ceļoja ar saviem īstajiem dokumentiem, bet vienkārši šie dokumenti uz ārējās robežas netika pārbaudiet. Nu, ja tiek pārbaudes veiktas lidostā, tad lidostā šīm pārbaudēm ir jābūt sistemātiskām. Nevar tā, nu, katru otro, katru piekto, katru simto pārbaudīt tā. Nevar. Nu, piemēram, uz zemes robežām tas eh, notiek, piemēram, Gibraltārā, kur ir intensīva satiksme un tur uz ārējās eh, robežas sistemātiskas pārbaudas tiek veiktas un nekāda netiek eh, kavēta satiksmes plūsma. Un uh, Mēs, protams, nevēlamies, lai kravas auto stāvētu dienām pie robežu kontrols punktiem. To mēs nevēlamies. Mēs nevēlamies ierobežot uh, ceļotāju tiesības, bet mums ir jāizmanto modernās iespējas, lai nodroši, garantētu drošību, lai veiktu sistemātiskas pārbaudas uz ārējām robežām, un ja mēs, eh, eh, tas ir jāizdara, eh, ja vēlamies likvidēt kontroli uz iekšējām robežām Uh, lidostas vienmēr ir ārējās robežas, tur uh, pienāk lidmašīnas no ārvalstīm, un šīs ir īpaši sensitīvas teritorijas. Uh, un Vācijā šis neten atmaskotais um, terorists arī plānoja uzbrukumu lidostai, un sekas būtu bijušas ļoti smagas un uh, padome jau nav iecirtīga vai spītīga, bet uh, ir jādomā par to, uh, ko domā uh, iedzīvotāji uz. Uh, nevajag arī pielīdzināt SIS uh, Eirodok, bet, nu, ja nav sistemātisku pārbaužu uz ārējām robežām, tad neusticība pieaug iedzīvotājos, populisti gūst lielāku atbalstu, un tad ir uh, prasības uh, noslēgt iekšējās robežas katrai valstī, lai uh, paaugstinātu drošību Eiropā un mums ir jārīkojas, lai atgūtu cilvēku uzticību, lai būtu sistemātisks pārbauds uz ārējām robežām un lai mēs varētu vienoties ar padomi uh, par saprātiskiem kompromisiem un mūsdienās pieļaut, ka nav sistemātisks kontrolas veiktas lidostās, nu to nevar saprast, to mēs vēlētājiem nevarēsim nekādi izskaidrot priekšsēdētājs, es negribu sākt diskusiju, Uh, Invēlds kundze, nu pilsoņi arī skatās uh, šo sanāksmes translāciju un viņi varbūt ir ļoti satraukušies par to, kas uh, šeit izskan priekšsēdētājs. Nu tikai vienu paskaidrojumu, vienu teikumu. Es gribu precizēt, mēs vedam sarunas balstoties uz nostāju, par ko nobalso Eiropas parlaments. Tas ir kompromiss, kuru, kurš nevienu simtprocentīgi neapmierina. Un runājot par sistemātiskām vai orientētām pārbaudēm, ne jau lidosta var izlēmt pēc, uh, kā tai patīk, uh, lai saņemtu šo izņēmumu no sistemātiskām pārbaudēm. Un viens šāds izņēmums pat nav paredzēts, un tas nav saistīts ar drošību, bet vienkārši ar satiksmes plūsmām. Bet mēs vēlamies, lai šāds izņēmums varētu tik noteikti balstoties uz riska analīzi, uz kopīgiem uh, kritērijiem, un tas mani kaitina. Protams, ka uh, visus uh, satrauc šī drošība, tā, tā tiec uz visiem, bet Ja visas dalību valstis tikpat ļoti rūpētos par drošību, kā Eiropas parlaments, tad tās pildītu savus pienākumus, ievadītu pilnīgus un pareizus datus SIS sistēmā, bet problēma ir tāda, ka ne jau visas dalību valstis to tagad dara, un tagad šajās sarunās viena dalību valsts cenšas piespiest otru darīt to, kas tā jādara priekšsēdētājs. Nu, tā kā jūs uzstākāt šo dialogu. Invalds kundze man jādod vārds arī tagad Holmaiers kundzei vārds. Nu, atkal eh, te tiek eh, runāts par šiem veciem jautājumiem, par sis sistēmas apkalpošanu, bet tas nav nekāds pamatojums tam, lai līdostās netiktu veiktas sistemātiskas pārbaudas, jo mēs nezinām, kad teroristi vai organizētie noziedznieki, kurā lidostā e, centīsies iekļūt, e, caur šo lidostu iekļūt Eiropas Savienībā, un it īpaši, ja būs zināms, ka e, lidostā netiek veikta kontrola, tad viņi to izmantos, jo viņiem ir ļoti laba informācijas apmaiņa. Makovejs kundze. Nu, pavisam ļoti īsi. Nu, jā, šeit viss. Eh, mūsu komitejā nekas nav vienkārši un ļoti skaidrs, bet šis ziņojums tiešām ir ļoti būtisks. Nu, vienu teikumu, burtiski vienu teikumu lūdzu. No, no, you can't. No atklāti runājot, jūs jau noslēdzāt būtībā šīs debates, un es pieļāvu kļūdu, un vēlu jums panākumus arī nākamajās trilogas sarunās, un izskatās, ka arī tagad mūsu darba kārtība ir izskatīta, ka mēs arī varam beigt darbu saka priekšsēdētājs. Nu, skatos darba kārtībā un nevar atrast nākamo darba kārtības punktu. So uh, we, uh, we are waiting. Nu, mēs gaidām informāciju no EU līsa par uh, to, kā dalībvalsts ievada informāciju SIS uh, sistēmā. Sākumā, kolēs kundze. Nu, noslēgumā es tikai gribu teikt, ka ārējo robežu aizsardzība ir ļoti būtisks punkts terorisma apkarošanas darbu kārtībā piekrītu uh, Monikā, ka mēs nevaram vienkārši noskatīties uh, un gaidīt, kad mums uzbruks atkal, ja dalību, atsevišķi dalību valsts nepild savus pienākumus, bet tagad uh, dalību valsts ir sākušas labāk strādāt pēc Parīzes uzbrukumiem, arvien vairāk dalību valsts ievada datus SIS un Eirodak priekšsēdētāji. Nu, galvenā kļūda ir, ja es jautāju politiķiem, vai viņi vēlas runāt, nu, tas nav tas, kas man būtu laikam jādara. Tagad uh, nākamais punkts - citi jautājumi, ja neviens negrib izskatīt nekādus citus jautājumus. Tad nākamā sanāksme notiks 17. oktobrī, pulksten 15. Līdz ar to kolēģi sēde slēgta. Paldies!